So, Kolleginnen und Kollegen, können wir. Darbie kolēģi un kolēģis, vai mēs varētu sākt? Nu, ko tad tas nozīmē? Nē, es vienalga sākšu sēdi. So, ich rufe auf die elektronische Abstimmung. Elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Šodien uh, darba kārtībā mēs uh, nos lē, nolēmām, ka mēs uh, um, jautājumu par vēstules nosūtīšanu EGF mēs atliekam tehniskiem eslu dēļ. Devītais darba kārtības punkts, kas ir sociāls uh, trīskāršais A, balsojums par šo jautājumu, vai visi ir gatavi, bet es vēl neesmu gatavs. Un kur ir mana balsošanas karte? Jetzt bin ich auch parat. Arī tagad pats var balsot, tātad sākam balsot. Par pirmo paragrāfu mēs balsojam par kompromisu tekstu ar EKR papildinājumu, kas par lūdzu paceliet rokas. Paldies, kas pret Paragrāfs numur viens pieņemts ar papildinājumu. Nākamais ir pirmais jautājums. Balsojam par kompromisu tekstu. Kas par? Paldies, pret. Pieņemts. Jautājums numur divi. Kas par? Pret To mēs elektroniski pārbaudīsim. Jautājums numurs divi. Balsojam. Beidzam balsot. Balsojums noslēgts. Pieņemts. Jautājums 2a. Par pret atturas Pieņemts. Jautājums numur 3. Nē, saka, priekšsēdēs mums jābalso vēl par otro daļu. Par, pret, pārbaudīsim uh, elektroniski par trešo jautājumu. Nē, saka priekšsēdētājs par otro daļu. Vai viss ir nobalsojuši? Jā, liekas, ka jā. Noraidīts. Vai nestrādā iekārta? Nē, jūs balsojat pret. Nu, bet vienalga šis ir noraidīts. Līdz ar to tas uh, neietekmē. Trešais jautājums kompromis teksts par? Pret. Atturas. Pieņemts. Uh, jautājums numur četri par pret pieņemts. Četri A par pret atturas pieņemts. Līdz ar to mēs uh, Uh, noslēdzošais balsojums, kas par? Pret. Pieņemts, bet nē, nu labi, tad um, elektroniski to pārbaudīsim. Vēlreiz noslēdzošais balsojums par mutisko jautājumu, balsojam elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Jā, beidzam balsot. 43 uh, pār 1 pret 4 atturējušies, līdz ar to šis jautājums ir noslēgts. Mutiskais jautājums ir e, šādā formā pieņemts. Ļoti sirsnīgi sveicu referentu un tagad e, neliels pārtraukums, lai aģentūru pārstāvji varētu ieņemt vietas e, prezidijā. Thank you very much. Thank you. <laughs> It was a nice letter. Never again. <laughs> So, dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt. Tagad uh, darba kārtības punkts 11, 12, 13. Viedokļu apmaiņa ar četrām aģentūrām, par kurām kā komiteja esam atbildīgi, un ik gadus uh, ielūdzam uh, pārstāvis, kas pārstāv četras aģentūras, lai uh, apmainītos uh, viedokļiem par viņu galvenajām aktivitātēm tādām darbībām, novērojumiem un zināšanām. To mēs šodien arī darīsim. Tādēļ sveicu Kristus Sedlačeku, OSHA direktori, Madlena Serbana sveicu, ETF direktori, sveicu Džeimsu Kaleha, CDFOP un Juan Mendes Valdes kungu. Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda direktoru. Esiet laipni sveikti šeit um, neuzstāšos ilgi pats, tādēļ došu vairāk laika jums, un tad pēc jūsu stāstītā mēs uh, sāksim diskusiju, sāks uh, uzstāšanos uh, referenti un uh, frakciju pārstāvji, un tad uh, man liekas, ka mums ir pietiekami daudz laika šodien diskusijām. Pirmā uzstāsies Krista Sedlāčekas kundze. Desmit minūtes, ja nu, tas būtu iespējams. Lūdzu, jums laiks. Sirsnieks, paldies! Nu, mēģināšu iekļauties nocēlāties desmit minūtēs. Vēlos stādīt priekšā mūsu sasniegumus pērni 2015. gadā un arī mūsu plāns īstenībā šīm gadiem. Jūs zināt, ka šo aģentūra, mūsu darba plāns un um, pasākumu Plānošana balstās uz strateģisko satvaru, Eiropas strateģisko satvaru, jo tur daudzās jomās šajā strateģiskajā satvarā mums ir piešķirta uh, diezgan svarīga loma. Un sākšu vienu nu, no tādām flagmaņu iniciatīvām, kas ir kampaņa par veselīgām darba vietām. Kampaņa ir 14. un 15. gadā, kur uh, vērstām uzmanību uz psihosociālo risku un stresu darba vietās. Jūs zināt, ka šis uh, psihosociālais risks un uztais darba vietās sastāv diezgan lielāks galvas sāpes gan darbiniekiem, gan darba ņēmējiem Eiropā. Aptuveni 50% pat no darbiniekiem re, um, ziņo par to, ka darba vietā viņiem uh, piedzīvo stresu. Un tieši šis stress negatīvi ietekmē produktivitāti, tas izraisa to, ka cilvēki slimo nenāk uz darbu un vairāk kā pusi no darba dienām, kas uh, tiek zaudēts katru gadu, ir tieši pateicoties pēdējām stresam. Mūsu pētījumi liecina par to, ka 80% no vadošiem darbiniekiem Eiropas Savienībā arī uzsver, ka viņi apzinās šo problēmu vai visu šo izaicinājumu, bet tikai 30% no kompānijām veic kāds pasākums eh, šis, eh, šī fenomena apkarošanai. Nu, tādēļ arī izvērstām šo kampaņu divu gadu garumā, lai vērstu sabiedrības uzmanību šiem jautājumiem. Kampaņas eh, gaitā esam snieguši atbalstu visām dalību valstīm, izstrādājot attiecīgus materiālus, darotos pieejams plašsaziņas līdzekļos un internetā, visās oficiālajās Eiropas Savienības valodās, tāpat arī sociālajos mēdījos esam izvērsuši diezgan tādu plašu kampaņu. Un pirmo reizi esam izstrādājuši arī e-vadlīnijas, tā, tādu um, rokas grāmatu, kas ir domāta mazo un mikro uzņēmumu darbiniekiem un vadītājiem, lai tiktu galā ar stresu un, un um, attiecīgām problēmām darbā. Svarīgāk pētījums, kas izkristalizējās šo divu gadu garās kampaņas gaitā, ir tas, ka ir iespējams uh, izvērtēt stresu un psihosociālo risku darbinieku līmenī. Tur iespējams eh, apzināt eh, savā ziņā veidā izmērīt un attiecīgi arī tad nāk klajā ar koģējušiem pasākumiem. Un nu, līdz ar to divu gadu gaitā kompānija, kas tur bija klāt, eh, devām nu, zināt, kā tad labākā praksa, ko citi dara šajā jomā, un jāsaka, šī kampaņa tiešām bija ļoti sekmīga. Man šķiet, tā ir pat viss sekmīgākā kampaņa, ko jebkad esam izvērsuši. Un tā arī vainagojās ar panākumiem uh, noslēguma konferencē 30. novembrī Bilbao. Un tad vēl kāds eh, svarīgs projekts, kas varbūt eh, tieši jums šķiet īstākārtīgi zīmīgs, jums kā parlamentāriešiem, jo jūs uzticējāt deleģēt šo darbu aģentūrai, ir runa par eh, Eiropas tātad, darba tirgus novecošanos un kāda varētu būt reakcija uz šo fenomenu gan Eiropas Savienībā, gan dalību valstīs. Šeit pamatojāmies uz darbu, kas jau ir veikts Eiropas Savienībā, lai apzinātu šo problēmu. Un šo pasākumu principālais mērķis ir eh, palīdzēt eh, politiķiem izstrādāt eh, politikas virziens un pasākums, tāpat izstrādāt papildus darba drošības pasākums sabiedrotājs vecāku gadagājumu strādniekiem un apzināt, kas tad ir tāda laba stratēģija, kāda ir parauga praksa Eiropā pat labāk. Protams, arī sniegt šīs paroprakses piemērs, paraugus, jo sevišķi runa par inovatīviem jauniem risinājumiem. Nu, un šī projekta noslēgums vēl priekšā. Šī gada gaitā saņemsiet informāciju, būs arī konference. Un saņemsiet tātad informāciju par šo fenomenu, par dabas spēku novecošanos Eiropas Savienībā. 31 valstis apsekoši tātad ne tikai Eiropas Savienība, bet Eiropa kopumā, tā būs arī attiecīgi atsevišķi ziņojumi par katru valsti. Un šo informāciju izmantosim arī nākamajai kampaņai, kas ir paredzēta 16. un 17. gadam, proti veselīgas um, kvalitātes darba vietas visiem visā gadagājuma strādniekiem. Tālāk um, mums ir tāds oira Rīgas interaktīvs uh, tiešsaistes uh, risks, risks, tad Rīgas ir instruments, kas dod palīdzību maziem vidējiem uzņēmumiem labāk nodrošināt atbilstību drošības veselības uh, normatīviem. Un šis riska izvērtējumu instruments ir piesaukt šajā strateģiskajā satverā, kas ir minēts šajā satverā kā paraugu prakses piemērs un parlaments. Tātad jūs arī no savas puses esat atzinuši, ka šis instruments eh, ir svarīgs eh, pienesums, lai izvērtētu risku darba vietās un sekmētu, sekmētu kultūras un profilakses eh, kultūru, tātad tā, kultūru darba vietās, jo sevišķi maziem uzņēmumiem. Pērnais gads bija diezgan sekmīgs. Sasniedzām nevienu vienu mums izvirzīto mērķi, nu, piemēram, 806 jauni eiro instrumenti, tātad uh, rīki ir publicēti internetā un uh, vēl pie kādiem 30 mēs turpinam strādāt. Tāpēc esam organizējuši seminārus Leibos līmenī, lai promotētu, lai popularizētu šo eiro instrumentu, instrumentāriju. Mūsu sakrālais eh, partneris, tātad, kas pārstāv sporta nozari, arī nāk klajā ar saviem atsevišķiem instrumentiem. Atbilstoši ar pētījumiem, kas tika veikties tas tajā gadā, vairumam no ar instrumentiem ir bijusi vismaz zinām vai pat diezgan ievērojama ietekme. To pašu esam dzirdējuši arī no revizijas palātas, auditoras revizijas palātas atzīst, ka, lūk, arī ļoti sekmīga iniciatīva, ļoti labs instruments. Tātad revīzijas klāt arī uzteica aģentūras aktīvo lomu izstrādājot šos instrumentus. Tad vēl kāds pētījums, ko vēlos pieminēt. Eh, pētījums par jauniem eh, tātad, riskiem, eh, ar ko nāk saskarties uzņēmumiem. Jo 2014. gadā veicām tātad, pētījumus 36 valstīs, daudzos uzņēmumos, tagad arī nācām klajā ar šo pētījumu rezultātiem. Februārī arī uzsākās arī Latvijas prezidents, tā sākās ātrāk, bet parlamentā tā tika prezentēta februārī un jūnijā bija pieejama arī rezultāti. Mūsu tiemekļu vietnēm varētu atrast līdz rezultātus sīk un smalki. Mums ir bijuši arī promocijas seklāri Nīderlandē, Polijā, Slovenijā, Dānijā, Igaunijā, Norvēģijā un nākamgad būs arī Austrijā, Vācijā, Zviedrijā un Francijā šie semināri. Nu, esam uzsākuši arī sekundāro šo pasākumu analīzi. Un šai kontekstā arī šogad grasāmies eh, izvērst starpību ar Eirofondu un Eirostat organizācijām. Nākamais sekundārs analīzes eh, projekts, pie kur strādāsim gan šogad, gan nākamgad, koncentrēsies uz, eh, uz psihosociāliskā riska menedžmentu, ja pārvaldību. Nu, lūk, tie mūsu varbūt svarīgākie sasniegumi 15. gadā, savukārt pie mūsu plāniem šogad Vēlos pieminēt trīs tādus svarīgākos virsienus. Jaunā šī kampaņa veselīgām darba vietām, kas pēc eh, diviem gadiem to jau pieminēja, ar zem lozunga veselīgas darba vietas pelnījuši visi, visu gadu gājumu strādnieki. Un nu, te mēs izmantosim jau eh, izmant, tātad, eh, esošu informāciju, projektu, ko jūs un Eiropas komisija ir mums uzdevuši. Mēģis ir uh, sekmēs veselīgu kolektīvu darbības radīšanu, ņemot vērā um, darba veselības um, drošības ap, apstākļus. Tas atbilst Eiropas Savienības normatīvas politikai, tas ir viens no ilgspējīgas izaugsmas aspektiem. Tas uh, reklamējas veselīgu novecošanu. Visi cilvēki darba karjeras cilvēkās. Tas nozīmē, ka šiem aspektiem jāpievērš uzmanība jau sākot ar brīdi, kad uh, persona, kad cilvēks iekļaujas darba tirgu, sākot no pirmajām dienām. Materiāli par šo projektu būs pieejami visās valodās, un cieši darbojamies ar visām dalību valstīm. Un šeit mēs uh, izstrādāsim uh, internetā balstītu instrumentu, daudzveidīgu informāciju, lai apzinātu par to, kas ir paveikts Eiropā un kas vēl jāveic tuvākajos gados. Šī kampaņa tiks uzsākta, uh, svinīgā atklāšana būs 14. aprīlī komisārs Rīsens un Nīderlandes prezidentūra piedalīsies. Un tad vēl divi projekti, kas būtu jāpiemina, manuprāt, ir ļoti zīmīgi. Viens veltīts, veltīts mikro un mazo uzņēmumu īpašajām vajadzībām šeit eh, konkrēti. Strādāsim dažādos līmeņos, dažādās jomās, eh, sniegsim pārskatu par maziem un mikro uzņēmumiem, kas viņiem ir nepieciešams, lai viņi varētu efektīvi nodrošināt atbilstību darba drošības un veselības normatīviem. Šis projekts eh, ir paredzēts līdz 2018. gadam, un tā mērķis ir sarūpēt noderīgu informāciju gan politiķiem, gan darba devējiem. Nu, vispēcot, tā kāds projekts, kas, kur būtu vērts pieminēt, un kurš uzstāts jau 15. gadā, 15. gada beigās, un saistāts ar profesionālām slimībām, ar arotslimībām tātad. Nu, šeit runa par to, cik lielā mērā dažādās profesijās cilvēki pakļaut kancerogēnu vielu ietekmei. Un uh, vācam sākumā datus, lai pēc tam izvērtētu attiecīgi riskus, un tad noteiksim augsta riska dabinieku kategorijas, un noteiksim, kādi varētu būt iespējamie profilaktoriskie pasākumi. Ārkārtīgi svarīgs projekts, un pateicoties tam aģentūra cer uzlabot uh, arī šeit ako, um, tātad, to, kā tiek pieņemta politikas lēmumu šeit, um, ko dara darba devēji, tāpat kā tiek došana kompensācija attiecīgiem darbiniekiem, kas saskaras ar šo risku. Un tāpat arī noteiksim prioritātes pētījumiem un dažādiem riska apkarošanas pasākumiem. Šis projekts paredzēts līdz pat 2018. gadam. Nu, lūk, un tik tā tad, tad svarīgā par svarīgāko šogad un pērn. Lai gan arī mums, kā daudziem ceļiem, nācies atskaties ar štācēm samazināšanu 16. gadā un, un nākamā gadā mums uztver katrā par vienu darbinieku mazāk, bet nu mēģināsim pārorganizēt savu darbu tā, lai uh, uzlabot darbu produktivitāti, lai varam turpināt savu darbu un, un sasniegt eh, savus mērķus, kas aprakstīti vadības līmenī arī bez tā. Paldies! Paldies! Paldies par pirmo stāstījumu! Un tagad man vajadzētu uh, teikt, ka aizmirsu sveikt eh, viesus, 25 viesi no uh, rūp Maranča Tiekundze ir ielūgusi viesus uh, um, tērauda uh, rūpniecības ražotāji, un tāpat arī uh, viesi no um, uh, tulkošanas ģenerāla direktorāta uh, Uh, kas, kas, ko uzlūdz uh, tulkošanas ģenerātorāts, viņi piedalās mūsu šodienas sēdē, tātad ļoti sirsnīgi sveicu mūsu viesus uh, Un priecājos, ka jūs piedalāties mūsu sēdē. Tagad dodu vārdu nākamajam runātājam. Lielas paldies priekšādātāji, saka Kalēkas kungs. Lielas paldies, cik lieliski, ka dodat man šo iespēju pastāstīt, ko darījām 2015. gadā un ko esam plānojuši paveikt šogad. Kā aģentūra mēs, protams, vēlamies eh, runāt par izglītības apmācības jomu, mēs pievēršamies visa veida mācību aspektiem šim darbam. Ko plānojam darīt? Vēlos atbildēt uz eh, četriem jautājumiem, ko mēs arī bieži uzdodam paši sev. Pirmām kārtām, kādā kontekstā CDFOP strādā šobrīd, un ja pavērsieties sev apkārt, tad redzēsiet, ka darba tirgus mainās mainās ne tikai darba tirgus, bet, protams, arī jāmainās apmācībai, kas var rēģēt uz šīm izmaiņām darba tirgu uz novecojošu darba spēku. Uh, jo, kā mēs zinām, tas pieņems apjomos un līdz 2025. gadam tie cilvēki, kas būs virs 50, bet joprojām strādās, ehm, to cilvēku skaits pieaugs būtiski. Līdz ar to, protams, eh, tas ir tāds plašs ietvers, kurā mums strādāt, un būs turklāt arī tāds darba tirgus, kas vismaz līdz pusē būs automatizēts. Bet papildus šim kontekstam mēs arī labi apzināmies, ka runājam par bezdarbu, par bezdarbu eh, īpaši jauniešu rindās. Aptaujas liecina par prasmēm un darba vietām veikta aptauja liecina, ka ne tik vien nav darba vieta, bet nav arī kval, tieši kvalitatīva darba vieta un savukārt netiek izmantotas prasmes, ko jaunieši nereti apgūst skolās un programmās. 25% darbinieku, kas strādā, uzskat, saka, ka viņi ir pārāk kvalificēti, un savukārt jauniešiem nav prasmju, lai e, uzņemtos darbus, kas ir pieejami tirgu. Mēs turklāt arī zinām, ka ir tādas darba vakances, ko nav iespējams aizpildīt. Mēs, piemēram, zinām, ka uz katriem tūkstošu bezdarbniekiem Vācijā ir vismaz 400 brīvu darba vietu. Un Grieķijā gan to ir tikai 70. Mēs labi zinām, ka sastopamies ar to, ka ir arvien vairāk tādu, kas pamet skolas tās nepabeiguši, un arvien vairāk ir tādu cilvēku, kas vispār ne, neiziet nekādu izglītības vai apmācības programmu pēc obligātās. Mēs kā aģentūra strādājam pie tāda jautājuma, ko mēs saucam par darba nabadzību. Respektīvi, tas nozīmē, ka strādājam pie tā, lai būtu kvalificētas darba vietas un lai ne tik vien jums būtu darba vieta, bet lai šī darba vieta varētu jums nodrošināt eh, iztiku un cieņa pilnas dzīvi. Protams, kontekstā jāņem vērā arī krīze ar bēgļiem Jūs jau zinat, cik daudz cilvēku šobrīd ierodas šeit, un Eiropa kalpo kā tāds cerības starp daudziem migrantiem, kas ierodas tajā. Un tāpēc mums jāizrāda solidaritāte, bet arī tāda solidaritāte, kas dod atdevi gan tiem, kas ierodas, gan arī mums. Un šai kontekstā mēs uzdodam otru jautājumu. Kāda tad ir pievienotā vērtība tādai aģentūrai kā CEDEFOP šādu risinājumu meklēšanā? Nu, ja mēs ieskatāmies mūsu darba programmā un tajā, ko mēs piedāvājam kā rezultātu pēdējā gada laikā, tad redzēsiet, ka mēs cenšamies veidot tādu spēcīgu nodarbinātības kultūru, nodarbināmības kultūru. Uh, Mēs atbalstam Rīgā pieņemtos mēķus, tur tika runāts par pieciem galveniem rezultātiem, eh, ko pie, par ko vienojās ministri Rīgā, tie ministri, kas atbildīgi par izglītību un nodarbinātību. Tur runa ir par piekļuvi apmācībai un arod izglītībai, uz darbu pamatotai apmācībai, skolotāju un eh, pasniedzēju apmācāšanu, eh, lielāka kvalitāte, augstāka kvalitāte arod apmācībā un tam līdzīgi. Otrs iemesls, kā labad mēs skatāmies uz nodarbinātību un digitālo ēru, ir tieši šis digitālais pasaules piedāvātais potenciāls. Un šeit ir ļoti svarīgas kaut kādas tādas pamat eh, kompetences, zināšanas. Mēs turklāt veicinām arī Eiropas instrumentu izmantošanu, tādu instrumentu izmantošanu, kas padara vieglāku mobilitāti pārvietošanos jaunietiem, jauniešiem gan valsts ietvaros, gan starp dalībvalstīm. Un mēs turklāt arī karojam par plašāku um, finansējumu pies, piešķiršanu šai arodu apmācību programmai. Uh, skatāmies uz Erasmus programmu un redzam, kā līdzekļi tiek sadalīti, tad jūs redzēsiet, ka lielākoties e, šeit finansējums nosvars par labu augstākai izglītībai, tātad universitāšu izglītībai un nevis arodu apmācībai. Un tad, kurā virzienā vēlamies iet, tad mēs vēlamies attīstīt tādas pamatkompetences, kas cilvēkiem būtu vajadzīgas, tad, kad viņi atstāja obligāto izglītības eh, lauku. Vēlamies tāpat laikā mūža izglītību, apmācību nodrošināt cilvēkiem visos vecumos. Un vēlamies turklāt arī panākt to, ka ir daudz vairāk mācīšanās praktiskā veidā. Tātad uz, uz rīcību, uz darbošanos pamatota mācīšanās Mm, apmācību un stažēšanās. Kopā ar Eiropas komisiju, dalībvalstīm un sociālajiem partneriem, kas, protams, visi līdzdarbojas mūsu valdē, mēs šo darbu virzām uz priekšu, sastrādājamies ar visiem, cenšamies veicināt pētniecību, datu analīzi, ekspertīzes uzkrāšanu, zināšanu uzkrāšanu tā, lai parlamenta, padomas un viss citais organizācija rīcībā būtu domas, idejas, zināšanas, lai tas ļautu viņiem tālāk izstrādāt politiku. Uh, 2015. gads bija mums svarīgs gads, tas bija eh, mums jubilejas gads, mēs īstenojām virkni dažādas pasākumus ar CDFOP saistībā, un, kā jau teicu, mūsu galvenais virzītājs spēks bija pēc iespējas virzīt uz priekšu Rīgā panākto secinājumu izpildi, pārskatīt eh, izglītību un apmācības programmu līdz, laikam līdz 2020. gadam, tas ir galvenais instruments, un tas nozīmē, ka virzāmies uz tādu nodarbināmību, kas būtu vairāk piemērojama tieši jauniešiem. Turklāt eh, atvērām 2015. gadā operatīvo nodaļu, lai daudz operatīvāk rēģētu uz komisijas un parlamentu un citu iestāžu pieprasījumiem, un šie trīs departamenta šobrīd atbilst eh, visam šīm vajadzībām, tiek runāts par apmācību, nodarbināmību, un eh, cenšamies īstenot tās saites, panākt, ka ir tādas saites, kas pastāv starp šo formālo skolā iegūstamo izglītību un tām prasībām, kas ir darba tirgu. Trešais, eh, trešā departaments nodarbojas ar darba tirgu esošo prasmu identificēšanu, eh, pr cenšoties arī projicēt to, kāds izskatīsies tirgus, teiksim, pēc desmit gadiem, tā lai skolas jau šobrīd varētu reaģēt uz iespējamām darba tirgus prasībām to visu šo darbu programmu, piemēram, esam eh, iek, ve, izpaužam arī veidojot fórumu, kurā tad mēs, eh, piemēram, īstenojam stažēšanās procesu izvērtējumu Maltā, Lietuvā, eh, šogad notiks vērtējums Slovenijā, Itālijā, drīz tiks veikts šāds novērtējums publicējām arī darba vietu un prasmu pārskatu, iesaistām šai stažēšanos procesos MVU un šo avrodu apmācības procesu skatam no globāla skatu punkta. Uh, Pagājušajā gadā mums bija daudz publikāciju, 27 miljoni apmeklētāji apmeklē mūsu fóruma vietni, ārkārtīgi daudz, daudzskaitlīgi tika mūsu publikācijas arī leju pielādētas un citētas. 16. un 17. gadu sākam ar plānošanas dokumentu, kur e, apskatīsim tās jaunās zināšanas, ko mums vajadzīgs redzēt, kur būs politiku analīze, uzraudzība izskatīta un vēlamies strādāt kā tādi zināšanu un tālāk nodevēji, vidutāji šai sistēmā, tā lai zināšanas patiešām var nonākt pie tiem, kam tas, kam tas vajadzīgs. Mēs vēlamies, lai izglītība būtu daudz aktuālāka darba tirgu. Šīm nolūkam esam īstenojuši projektus par sociālās iekļautības veicināšanu, projektus par jauniešu nodarbināmības uzlabošanu, nepabeigtas arod izglītības eh, atstāšanas iemeslu apkarošana, tātad tādi galvenie projekti, kurus virzīmies uz priekšu šogad. Mēs, protams, vienlaicīgi palīdzam arī Eiropas komisijai strādāt pie jaunās pras, prasmi darba kārtības, kas tiktu, tiks eh, mm, tātad aizsākta, palaista šī gada maijā. Mēs tāpat, protams, pamatojamies uz statistikas datiem, gatavojam datu analīzi, ziņojumus un tā tālāk bet jāsaka, iedzīvotāji jau dzīvo pavisam citā pasaulē. Viņi no mums gaida kaut ko citu. Viņi grib, lai mēs palīdzam viņiem iekārtoties darbā, lai varam, nu, lai palīdzam viņiem nodrošināt nākotni. Nu, tāda ir mūsu kā CDFA misija. Jo šobrīd tas, ko sabiedrība vēlas un kas notiek izglītības jomā, ir kaut kas pavisam atšķirīgs. Mēs kā aģentūra cenšamies šīs divas pasaules satuvināt. Un laikā līdz 2020. gadam mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt dalībvalstis dalībvalstīm domāt eiropeiski, bet rīkoties uz vietas, iestādēs, kur cilvēki ierodas mācīties, mācību iestādēs, kur, viņi, kur iedzīvotāji vēlas gūt apmācību, iegūt prasmes, zināšanas, kas viņiem patiešām nākotnē būtu arī vajadzīgas. Skatījos te uz savu iepriekš izmanto literatūru un te atradu kādu ķīniešu sakām vārdu. Nu, ir tādi, kas e, būvē sienas, mūrus un tādi, kas būvē dzirnavas. Nu, mēs patiešām ceram, ka mēs radam enerģiju tālāk un nevis kaut ko cenšamies apturēt. Protams, ka arī mums budžetā ir zinām samazinājumi gan budžetā, gan darbinieku ziņā, bet mums līdz šim ir izdevies tā pārdalīt darba plūsmu, lai saglabātu šo iedvesmas momentu un tiešām ceru, ka šī aroda apmācība būs pietiekam, ar pietiekam spēcīgu vēsti, tā ļaus eh, palīdzēt cilvēkiem un saglābs faktiski arī Eiropas nākotni. Paldies! Jā, vielen dank, James! Jā, paldies, James! Un man ir uzdevums eh, vadīt eh, prezidiju darbu. Nākamā runātāja būs Madlēna Salbera. Thank you very much, Chair. And... Paldies priekšsēdētājiem, paldies uh, jums, uh, cienījumiem deputātiem, ka esat man šeit uzaicinājuši un ka man šī iespēja stāvēt jums priekšā ziņojumu par manas organizācijas veikumu pērnu un šādiem tādiem šī gada plāniem. Kas tad arī ETF stādīšu priekšā savu organizāciju, tātad Eiropas izvērstības fondu? Kā jūs varbūt zināt, tā ir vienīgā Eiropas savienības aģentūra, kas viņam finansējiem, finansējiem atbilstoši budžeta uh, Ceturtajai sadaļai, proti globalizācijas pasākumiem. Kad man nu kāds vaicā, kādēļ jums ir nepieciešama šāda aģentūra, jūs gāzpasarās, nu, varētu vaicāt tiešām, kādēļ ir nepieciešama šāda aģentūra globālajiem darbam, īsevišķi runa par eh, cilvēku kapitāla attīstību. Nu, atbildēšu tā. Tādus sabiedriskās attiecībās labāk izmantot eh, delikātus pasākumus, nevis vien vērsties ar tādiem cietiem politiskiem pasākumiem. Un šeit akurā par to arī runa, par to, kā uzlabot sadarbību ar mūsu partneriem ārpus Eiropas Savienības. Varbūt cilvēku vārds globāls, nekavieties asociēts ar globā, globalizāciju, ar globālismu. Bet es domāju, ka tas, ko mēs varam sniegt Eiropas Savienību, un arī mēs šeit sniedzam savu pieticīgo pienesumu, ir globalizācijas eh, civilizēšana. Te es varu atsaukties Paskāla Lamīn, ne, ne sevi, ja viņš bija eh, Delora kunga kabineta vadītājs, laikā, kad tika izvedot mūsu aģentūru, un viņš sacīja tā. Viņš teica, ka Eiropa um, labāk spēj nodrošināt līdztiesību šeit, rietumos, tā vārda brīvība šeit, un vārda brīvība mēs esam sakmējuši arī svarbībā ar austrumu partneriem. Un tam mēs ticam, ka tas tā arī ir, un tieši tādā runājot par cilvēku kapitālu Mēs mēģinām sekmēt tādu vērtību izveidošanu, kas valstīm dos iespēju saropēt nākotni saviem pilsoņiem uz vietām, tātad saviem pilsoņiem. Un to viņš tev grib uzsvērt, palīdzēt saviem pilsoņiem. Viens no mūsu mēķiem ir eh, stabilizācija. Stabilizācija figurē kā mēģis visos partneru attiecību noliegumus. Jādod iespēju valstīm pašām veidot stabilu nākotni, Bet, protams, ja pilsoņi izvēlas, eh, kur pārcelties, un nu, Eiropā galvā ir eh, pārvietošanās brīvība, mm, Līdz ar to, ja pilsēni to vēlas, tad ir eh, efektīvi jāapsaimnieko, jāpārbauda legālā migra... darba spēka cirkulācija, un tā ir daļa no mūsu mandāta arī. Pagājušo gadu mēs vienojām nodrošināt tādu kā uzņēmē darbības kontinuitāti pēcticību valstīs. Un ko es īsti ar to domāju, šī, šī uzņēmē darbības kontinuitāte? lai izveidot situāciju, tātad stabilu situāciju valstīs, eh, valstīm ir nepieciešama stabila uzņēmē darbības politika, kas spēj prognozēt iespējamos izaicinājumus un, un kas spēj nodrošināt, ka institūcijas, kas darbojas valstī, arī spēja būt kapeltīts ar šādu uzņēmē darbības garu un līdz ar to pietiekami stabils, pietiekami pielāgoties eh, spējīgas un alaši atrodot nepieciešamos risinājumus. Tāpat arī mēs mēģinām uh, nodrošināt to, lai, lai vietējā sabiedrība arī spēja identificēt uh, šo labāko cilvēku kapitālu, kas pēc tam var kalpot pilsoņiem. Un vispēcot, lai paši pilsoņi spētu uzņemties uh, uzņēmē darbības aspektus tā tādus un raksturu. Iepazīstinoties ar mūsu darba rezultātiem pērnējā gadā, ja mēs runājam par publiskās politikas pārvaldību. Jā, un droši vien, protams, lai šī valsts pārvaldība būtu maksimāli caurskatāma, lai tā būtu mm, balstīta ne tikai uz ekonomiskiem, bet ētiskiem apsvērumiem. Proti, visām sabiedrības politikām jābūt eh, vērstām, protams, uz peļņu un tā, bet nekādā ziņā tā ir jādod arī apziņa pilsoņiem un sabiedrībai par ētiskiem apsvērumiem. Un uh, Piemērā, ko es jums minēju, mums ir bijis sekmīgs darbs eh, Marokā un Tunisijā vietējā līmenī. Esam ceļojuši arī ārpus eh, galvaspilsētām, piemēram, Tunisijas, eh, tātad dienvidos uz robežas ar, ar Maroku, Medīnā. Mēģinājām prosināt to, lai vietējās iestādes ņem lekteni savās rokās un koordinē sabiedrības cēltienus. To veicām šis projekts tiek izvērsts Medinā un Gabazā. Tā rezultātā Eiropas Savienība investēja Tunisijā, atbalstot astoņus citus reģionus, sākot ar šo gadu. Mēs, protams, nestājam novārtā galvaspilsētas un politikas izstrādes centralizētā līmenī. Nekatrā ziņā jānodrošina, lai arī reģionos eh, notiktu līdzīgi pasākumi. Tālāk vēl Nigērijā strādājam arī. Tur uzņēmēji aprindas arī saņem atbalstu no mūsu puses Vai domāt par alternatīvām, ar kurām pat labāk saskar, saskarās valsts, ir nepieciešams diversificēt uh, tautsāmniecību, rūpniecību tā vienmērā balstās uz uh, naftas uh, ieguvi un krītoties naftas cenām, nekā arī saskars ar milzīgām problēmām. Tieši tādēļ nepieciešams meklēt jaunas alternatīvas, kā nodrošināt rocību saviem pilsoņiem. Runājot par valstīm Eiropas dienvidu austrumos, minēšu vienu no mūsu prioritātēm, kura, kā es ceru, atbalstosies arī jūras darba kārtībā ir jādod atbalsts Magrebas reģionu valstīm, šeit es atsaucos Maroku, Tunīsiju un Alžīru, Alžīru respektīvi un ETF valstīm. Ir ja nepieciešams uzlabot to, kā valsts administrācijas darbojas ar privātu sektoru, bet arī ar Eiropas uh, nozarēm, kas jau veic ievērojams investīcijas šajās valstīs. Lai attiecīgi pilsonības vietām varētu mācīties no, no darbos vietām, uh, sabotās savu veidu stažēšanas. Diemžēl šajā valstī šāda iespēja un attiecīgu resursu pagaidām nav. Tās nespēja to nodrošināt. Un varbūt ar jūsu atbalstu, ar parlamentāriešu atbalstu, varētu šos līdzekļus atrast uh, Eiropas kaimiņu attiecību instrumentos. Tātad nodrošināt iespēju apgūt uh, eh, praktiskas iemaņas uh, šo reģionu pārstāvjiem vai no Eiropas kompānijās vai pašmāju kompānijās, kuras var lepoties labiem panākumiem. Un šeit mēs runājam par, par daudz līmeņu pārvaldību, tā to visu varētu apzīmēt, un šajā kontekstā mēs eh, sniedzam atbalstu arī centrālā Azijas valstīm, eh, cilvēku resursu uzlabošanai, izglītības sistēmas uzlabošanai. Mēs visi zinām, ka centrālā Azijas valsts ir burtiski ļoti centralizētas. Pēc pāris gadiem sākam strādāt un tagad esam panākuši to, ka um, Izglītības sistēmas kļūst aizvien inklusīvākas, tajās piedalās vietējās sabiedrības locekļi, līdz ar to nodrošināt kvalitatīvu izglītības eh, saturu šajās valstīs. Protams, ne visām valstīm veicās vienādi. Bet katrā ziņā mēģinām šīs valstis savest kopā, dot viņām iespēju vienai otrs mācīties. Tieši to grasās arī turpināt uh, Eiropas komisija. Nākamgad ir plāns veidot uh, izglītības platformu Centrālā Azijas valstīm. Un nu, tāds varbūt ir mūsu pienākums, mūsu atbalsts Eiropas saimnības politikai. Runājot par Austrumu Eiropu, priek jums varu ziņot par mūsu veikumu. Lai nodrošinātu to, kā darba spēka spējas un, un, un iemaņas atbilst starptautiskas vajadzībām. Un Ukrainā, piemēram, tiešām darba ņēmēji nonāk šādā situācijā, viņi spēja tiešām apvienoties, sāk galvas kopā, un uztaustīt to, kādas ir ekonomiskās vajadzības, kādas iemaņas ir nepieciešams. Un ar prieku varu apliecināt, ka šis nozars pārstāvji ir pie, pie, klāt arī šeit. Un tiešām darbs, ko Ukraiņi veic pie, pie dažādu darba spēku sektoru iemaņu uzlabošanas, ir tiešām ievērojami. Vēl citas šī reģiona valsts, Moldova, Gruzija, un šīs valsts mēģina um, mācīties kopā ar darba devējiem, kā uh, Uh, labāk veidot dialogu ar arodu izglītības piedāvātājiem un izglītības iestādēm attiecīgi. Un jau uzreiz var jums arī ziņot, ka Grūzijai uh, tiešām šajā reģionā veicas vislabāk valsts administrācija Grūzijā tiešām ir visadvancētākā līmenī un tāpēc nezinām arī papildus atbalstu šai valstī, lai panāktu to, ka arobiedrības uh, izglītības, tātad profesionālās izglītības sistēma kļūst aizvien inkluzīvāka Un uzskatu, ka tiešām šī valsts Grūzija tiešām ir panākusi teicams rezultāts, dodot iespējas, jo sevišķi cilvēkam ar īpašām vajadzībām, un dot viņiem piekļuvi profesionālajai izglītībai, arots izglītībai. Varbūt Eiropā tas, kas, kas eh, pats par sevi saprotams, bet daudzās citās partnervalstīs tas nebūtu tā nav. Tur daudziem tiešām ir liekta eh, pieeja eh, kvalitīva izglītības sistēmai, nekādas līdzsvarības tur nav. Lūk. Moldovas gadījumā savukārt esam palīdzējuši, palīdzējuši viņiem izveidot darba tirgus novēršanas iestādību observatoriju lai nodrošinātu to, ka valstī, kurā ir nepieciešams milzīgas eh, struktūrāls izmaiņas, viņi varētu efektīvi darboties eh, gan vietējā līmenī, eh, gan, gan arī atsevišķos tautsāncības sektoros pa līmeņiem. Tātad. Lūk, tālāk ar Rietumbalkānu Turciju mums sadarbība ar šo reģionu. Mazo, mazās uzņēmējdarbības akts Tātad palīdzēsim šīm reģionam sagatavot attiecīgu aktu, ko nākamnedēļ stāvēsim priekšā Parīzē kopā ar ECO. ESO, respektīvi. Un, e, kā jūs zināt, mēs atbildam arī par e, to, lai uzraudzītu, kā sekmējas ar, ar izglītības attīstības uzsaģiem sistēmā Centrālā Azija, tagad ir pienākusi Rietumu Balkānu un Turcijas e, reize. Tātad tieši tur tiks gatavots ziņojums par šo mazās uzņēmē darbības aktu izpildi. Un tagad šeit es eh, nepārkāpu nekāds konfidenciāls klausos, nekāds noslēpums neizpaužu, šī vēsti labi zinām. Un eh, jāsaka, ka diemžēl ar darba vietu radīšanu nu, maziem un, un uh, mikro uzņēmumiem diezko tur nevedās. Nu, tieši tādēļ šogad uzsāksim ciešāku sadarbību ar uh, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banku, lai kopienas spēkiem tad saprastu, kā tad labāk sniegt palīdzīgu lomu privātu sektoram šajā, šajā reģionā, lai būtu labāk rezultāti ar jaunām darba vietām. Tad vēl jaunatnes eh, garantijas schēma. Mm, tā šķiet pievilcīga Turcija, tā to um, vēlas arī pārņemt. Un Rietumu Balkānas līdzīga attieksme. Šogad turpināsim darbu vietējā līmenī, ar kvalifikācijas iestādēm, Tāpat arī kā redzēsiet mūsu nacionālos uzņēmējdarbību, ar uzņēmējdarbību saistīt izglītību arī promotēsim. Nu, noslēgumā vēlos paust uh, sirsnīgu pateicību par atbalstu, ko, ko sniedzām 30. gadā. Darbs saistībā ar migrāciju tieši, tas ir stādīts priekšā parlamentā, dažā, dažādas citos formos. Nu, arī kopā ar jūsu pārstāvjiem Turīnā uzstājāmies ar, ar valstu, kad ir sistēma izvērtējumi. Paldies arī jums priekšsēdā par to, ka aicinājāt mūsu ETF piedalīties diskusijās šeit. Tādējādi papildināt diskusijas, kas risinās tālāk valstīs, lai ko viens spēkam es uzstāstīju to, kā migrāt, migrācijas situācija, migrantu pieplūdums Eiropā ietekmē izglītības sistēmas vajadzības. Paldies redītē Bāvarei, valdes pārstāvē, kas šeit ir kopā ar mums. Mēs esam vienīgā aģentūra, kurai ir iespēja piesaukt trīs neatkarīgas parlamentāru ekspertus, kas ir mūsu padomēm. Es zinu, ka apmeklēsiet mūsu aģentūru, jums tādu plānu laipni lūgtum. Būsiet gaidīti, un lai kopējiem spēkiem es saprotu, kā mēs varam mainīt ne tikai Eiropu, bet arī pasauli kopumā. Vielen Dank, Madeleine Serban. Paldies uh, Madlenai Serbanai. Tagad uh, Menedes Valdes kungs. Priekšādā tā paldies. Tiešām tas ir milzīgs gods būt šeit atkal un būt kopā ar, nu, lūk, mūsu saimas aģentūrām, lai pastāstītu jums par darba drošības un veselības aģentūras panākumiem pagājušajā gadā un paskatīties uz to, kas plānots šogad. Jūs jau droši vien zināt, kāda ir Eirofaunda loma. Mēs esam 108 darbinieki, pārsvarā esam šeit Briselē un Dublinā Mm, tur es runāju arī par kontaktāģitiem, 20 miljonu budžets, un cenšamies piešķirt, piešķirt attiecīgi parlamentam zināšanas par darbu un drošības apst un veselības apstākļiem darbā. Ļaujiet man varbūt uzsvērt tādus pāris elementus mm, no pagājušā un šī gada iesākumā gribu teikt, ka līdzīgi kā CEDEFOP arī mēs nosvinējam savu 40. gada dienu un tāds lielisks brīdis, kad atskatīties uz darbu, kas paveikts gadu gaitā un domāt par to, kāda izaicinājuma mūs gaida, kā labāk izpildīt mūsu mandātu nākotnē. Pagājušā gadā turklāt arī brīvprātīgi pieteicāmies koordinēt Eiropas Savienības aģentūru tīklu. 34, es atvainojos, ne 44 Eiropas decentralizētās aģentūras tur darbojas un dažādi kopuzņēmumi un tam līdzīgi. Un mēs eh, vēlējāmies izveidot tādu strateģisko darbu kārtību, tā man šeit ir priekšā, jūs tas interesē, var jums pilnīgi noteikti sniegt arī par to vairāk informācijas. Nu, lūk, tas bija arī pirmais gads, kad visām aģentūrām bija jāiesniedz jaunais plānošanas dokuments jaunajā formātā, harmonizētajā formātā, kas attiec visām aģentūrām laika periodam no 2017. līdz 2020. gadam un tā pašā gadā, kad plānojam tātad šī gada programmu, plānu, tad veidojām plānu arī nākamajiem eh, trim gadiem. Nu, un 2016. gads līdz ar to, domāju, arī jūs to parlamentā redzēsiet un padomē tāpat. Būs gads, kad redzēsim komisijas priekšlikumu par attiecīgiem pielīgo, pielāgojumiem mūsu aģentūrā tā, lai tas viss atbilstu nu, vienošanās tekstam, par ko ir panākt vienošanās ar parlamentu padomu attiecībā centralizētajām aģentūrām nu, darbības, ar ko varbūt mēs esam zinām vislabākie, šie trīs eh, visu Eiropas pakalpojumi, ko sniedzam šogad, sāksim vēl tādu citu darba virzienu, strādāsim pie Eiropas dzīves eh, līmeņa kvalitātes izvērtēšanas un apskata. Un, nu, par to varbūt tik daudz nerunāšu, tāpēc, ka atskaitīšanās par to notiks vēl pēc tam nākamajā un aiznākamajos gados bet viens no mūsu darbības centrāliem elementiem, protams, ir Eiropas darba apstākļu izvērtējums. Pagājušā gadā mēs bijām uz vietas dažās eh, dalībvalstīs, aizpildījām 60. šādu ziņojumu, uzraudzējām darba kvalitāti Eiropā. Kopš 1990. gada šis uzdevums ir mūsu kompetencē, tātad 25 gadus pie tā strādājām Eiropā likām priekšā konstatējums, strādājam joprojām pie dažāda veida ārējām niansēm un ceram, ka varēsim piešķirt, dot parlamentam kopēju izvērtējumu par darbu vietu kvalitāti un citu veidu analīzi. Ir ārkārtīgi svarīgi atzīt, ka Eiropas darba apstākļu apskats arvien vairāk tiek atzīts, ka svarīgs informācijas avots par darbu kvalitāti Eiropā, un to izmanto ne tikai iestādes, bet arī SAO un citas starptautiskas organizācijas. Mēs cenšamies izvērst salīdzināmo daļu, sadarbojoties ar starptautisko darbu organizāciju un citiem pētniecības institūtiem, kas ietver tādas valsts kā Ķīna vai ASV. Mūsu mērķis ir nodrošināt tādu globālu atskaiti, pārskatu, jo 2017. gadā šogad, es atvainojos, pagājušajā gadā vācām tālāk informāciju par reālo situāciju, kas faktiski slēpjas aiz visiem šiem sarežģītajiem realitātes izpausmēm, piemēram, pašnodarbināto darba jomā. Saņēmām dažādu veidu informāciju par, daž par um, atšķirīgām situācijām, kas var rasties šajā gadījumā. Tāpat laikā skatāmies arī uz darba laika, jeb darba slodzes sadalījuma um, tendencēm, tātad kā notiek šis uh, darba un privātās dzīves apvienošanas pas, pasākumi, tas ietilps mūsu darba kārtībā, konsultējamies ar komisiju kom, par turpmākām iniciatīvām. Ir arī tāda lieta, par ko jau ziņojam šim parlamentam pagājušajā gadā, un tā bija informācija par maternitātes un paternitātes un vecāku atvaļinājumu. Nu, te ir tādas zināmas labas ziņas, lielākā daļa dalību valstu eh, ir sākuši piešķirt garāku maternitātes atvaļinājumu nekā obligātās divas nedēļas, bet ir arī tādas dalību valstis, kas eh, nu, nav gājuši šādu ceļu. Tas pats attiec arī uz paternitātes un vecāku atvaļinājumiem. Un tā tad par darba slodzi runājot. Nu, jāsaka, šeit nav tādas skaidras robežas un realitāte, protams, mainās. Mēs sakojam līdz uzmanīgi darba tirgus attīstības tendencijām un šajā ziņā pagājušajā gadā jūs informējām par jaunām nodarbinātības formām, tādām formām, kas uh, pamazām aizstāja tradicionāls, piemēram, viens pret viens, darba devējs pret darba ņēmēju, šīs attiecības ir mainījušās, tagad tā ir cita realitāte, tāpēc, ka darba tendences mainās nu, daļai tas nākās sakas tehnoloģiju izmaiņām, bet nevienmēr. Mēs turklāt ņemam vērā arī eh, šīs mainīgās tehnoloģijas, digitalizāciju, vēl citā projektā, tas ir tās izmēģinājuma projekts, ko apstiprināja parlaments un ko mums uzticēja mm, komisijas ģenerāldirektorāts, sekojot līdzi ražošanas sektorā, bet īpaši tehnoloģija ietekmē uz nodarbinātību, skatoties eh, uz konkrētām situācijām reģionālā līmenī. Mēs turpināsim uzraudzīt struktūru izmaiņas darba tirgū ar saviem pastāvīgiem instrumentiem, bet šogad mēs turklāt veiksim arī padziļinātu analīzi par mm, pētniecību par darba tirgu, nevis tikai par tiem, kas ir ilgtermiņa bezdarbnieki, bet arī par tiem, kas ir citādākā situācijā. Un te nu mēs domāsim arī par politikām, kas varētu tikt izmantotas, lai, piemēram, šos cilvēkus atkal, nu, iesaistītu darbā, darba tirgu. Protams, šajā darbā pamatosimies jau uz iepriekš paveikto. Konkrēti skatīsimies uz ilgtermiņa un jauniešu bezdarbu. Migrācija un mobilitāte, tas arī ir darba kārtības pašā sākumā nenoliedzami. Nesen publicējām ziņojumu, eh, par, kas ir visai satuvināts ar diskusijām, kas jums norisinās šeit, respektīvi par to, kādu ietekmi rāda mobīlie darba ņēmēji no centrālās un austrum Eiropas, kā tas eh, sasaistās ar jauniešu bezdarbu saskaņā ar mūsu secinājumiem. Uh, jaunie pilsoņi no centrālās un austrum Eiropas nerada papildus slogu labklājības sistēmai rietumu dalību valstīs. Uh, jo viņi izmanto atsevišķus um, sociālos pabalstus, bet savukārt veselu lērumu citu pabalstu neizmanto. Un uh, turklāt ar savu darbu viņi rada pozitīvu fiskālu ieguldījumu dalību valstu ekonomikā, kur strādā. Nu, tas nāk kā tāds papildinājums. Turklāt tagad, protams, runāsim arī par migrantiem un uh, bēgļiem. Tātad tagad būs pārskats par mobilajiem un migrantu darbaņēmējiem. Tāpat arī runa, um, apskatīsim darba tirgus integrēšanas procesu attiecībā uz patvērumu um, status saņēmējiem. Vēl trešais apskats, ja pētījums, ko mēs veicām ar um, uzņēmumos, pievēršas konkrētiem, mēs veicam tātad ko, daļu elementu izvērtēšanu šim kopējam pētījumam. Šobrīd īstenojam sarunas ar CEDEFOP par to, ka vēlamies varbūt kopīgiem spēkiem veidot nākamo Eiropas uzņēmumu pārskatu kopīgiem svētkiem. Tas mums ļautu saskaņot šīs izglītības un prasmu prasības, eh, piedāvāt informāciju politikas veidotājiem un tādā veidā, nu, tā teikt, sinerģija veidos starp abu, abu aģentūru darbu potenciālu. Eiropas uzņēmumu pārskatā mēs arī skatāmies uz to, cik lielā mērā darba ņēmē iesaistīt sociālā, sociālajā dialogā Eiropas komisija šai kontekstā ir izdarījusi īpašu centienu sociālā dialogu uzsākšanai, ļoti aktīvi šeit darbojasies. Viens no ziņojumiem, ko nesen publicējām un kur arī par tieši to runāts, ir saistīts ar sociālo partneru līdzdalību eh, pusgada darbu, Eiropas pusgada darbu procesā, ne tikai Eiropas, bet arī nacionālā līmenī. Jāsaka, tas šī līdzdalība ir ļoti atšķirīga. Tikai vienā dalība valstī sociālajie partneri saka, ka viņi pavisam redzamā veidā jūt savu ietekmi uz šiem procesiem, bet virknē dalība valstu šāda veida līdzdalība ir ļoti ierobežojama. Bet jāsaka, zināms, progress ir gūts, un komisija kopā ar sociālajiem partneriem turpina strādāt šai jomā. Mēs turklāt atbalstām arī sektorālo sociālo dialogu Eiropas līmenī ar cita veida pētījumiem un uzlabojam mūsu datu bāzes, datu kopumus, kas saistīti ar šādu veidu instruālam attiecībām. Nu, tālāk, kas attiec uz nākamo plānošanas periodu no 17. līdz 20. gadam, mēs turpināsim um, darboties savas ekspertības jomā, bet to visu papildināsim arī ar transversāliem visu aptaujošiem jautājumiem, kas saistīsies ar digitalizāciju un e, darba un e, situāciju darba vietās. Dzīves un darba apstākļus Eiropas Savienībā tīri skatīsimies ne tikai vēsturiski uz to visu, bet arī skatīsimies uz to, kāda ir situācija šobrīd un kāds progress gūs pēdējos gados. Vēlos labprāt jums noskaidrot arī kādu skaidru. 99,9% mūsu budžeta pagājušajā gadā tika atbilstīgi izmantots. Vairāk kā 29 publikācijas, piedalījāmies 129 pasākumos, un mūsu pētījumi tiek izmantoti dažādos dokumentos. 321 dokumentā tie tikuši pieminēti citāti 29 dokumentos, ko sagatavojas šis pats parlaments, ļoti daudz arī lejupielādētu dokumentu, un noslēgumā ļaujiet uz, pa, runāt arī par pārvaldības jautājumiem, par ko pie, runā arī man kolēģi, respektīvi resursi aģentūrām. Kā jūs zināt, mēs jau esam īstenojuši 5% samazinājumu attiecībā uz darbinieku skaitu. Uh, mēs vienlaicīgi esam arī 6% samazinājumu īstenojuši šogad. Tātad tas ir tāds pakāpenisks tā ir tāda pakāpeniska virzība, lai nonāktu pie 10%, kas tiek prasīti. Līdz 2018 gadiem šim procentam ir jānoslēdz, bet mēs, nu, negribam grendēties eh, kaut tādā vēlamajā. Es domāju, ka tas tomēr, diemžēl, ietekmēs mūsu paveiktā darba kvalitātu un apjoms, jo, lai arī kaut kādu, zinām, efektivitāti darbā varam panākt, tomēr eh, šo darbinieku mums pietrūks darba. Turpmākajās darba grupās tiks spriests par to, eh, lāk nākamā darba grupā tiksies 14. martā, kā nodrošināt enerģijas, sinerģijas un kopēju efektivitāti politikas prioritāšu jomā. Bet, ja parlamentam ir kāda teikšana, Nu, šajā ziņā strādāju pie nodarbinātības un sociālām politikām, ja nu tā tomēr ir vēl prioritāte, tad tādā gadījumā aizstāviet mūs, jo prioritātes arvien rodas no jauna. Un varbūt tad varētu pārskatīt arī finansējumu regulu attiecībā uz mūsu aģentūru. Mēs katrā ziņā esam apņemības pilni strādāt pie mandāta izpildes, un mēs pilnīgi noteikti atgriezīsimies pie jums arī ar izpildes rādītājiem, un es ceru, ka līdz šim esam bijuši, esat bijuši ar mūsu darbu apmierināti. So, dankeschön. Jā, paldies. Paldies. Līdz ar to četri aģentūra pārstāvi ir uzstājušies, un tādēļ mēs varam sākt diskusijas ar frakciju koordinatoriem. Pirmais runātājs Deivids Kāzalodzu. Mr. Chairman, and good afternoon to each other. Paldies, eh, sveicināti visi, paldies runātājiem. Ļoti interesants bija jūsu prezentācijas, un pateicos jums arī par jūsu veikto darbu. Uh, tiešām ir ārkārtīgi noderīgs mums visiem, mūsu ikdienas darbā. Un pirmais jautājums eh, man saistās ar jauniešiem. Kā mēs visi zinām, jaunieši mācās daudzveidīgi. Tātad eh, ne, ne jau tikai skolās notiek mācīšanās process, bet arī ārpus skolas sienām. Un man būtu interesanti uzzināt, ko vai kādu pētījumu par eh, tātad stažēšanos, par, par prakses vietām un kā tas arī palīdz pašām kompānijām. Un ja šāda pētījuma nav, vai tāda netiek plānota, un varbūt, ka mēs jūs varētu sekmēt arī kompānijas, lai tās vērst pie jauniešiem, aicina viņus iegūt jaunu profesionālo pieredzi. Lūk, un otrs jautājums eh, Kalehas kungam. Jūs pieminējāt eh, bēgļu problemātiku, un eh, tādēļ akurāt par šo jautājumu, šo tēmu arī mans jautājums. Formāls un neformāls mācīšanās validēšana. Nu, tāds lūk, tad, tad mans eh, jautājums eh, mācības notiek dažādos līmeņos, vai jau vairāk tas tā ir, ja mēs runājam par bēgļiem, kas ierodas eh, mūsu kontinentā, vai arī šajā jomā, nu, kāda pētījuma attiecībā uz to, ka varot apmācība, profesionāla apmācība varētu sekmēt bēgļu un migrantu aktīvāku iekļaušanos Eiropas darba tirku. Un vispēcot, vai netiek strādāt gadījumā pie kādām programmām, kas saistās ar bēgļu apmācību, izglītošanu? Un konkrēti vai veids kāds pētījums, kāda analīze attiecībā uz to, kāda apmācība, kāda, kāda, kāda profesionāla izglītība būtu nepieciešama bēgļiem, lai sekmētu integrēšanu. Paldies! Dankeschön! Paldies! Tagad uh, Juta Štainruka. Paldies un sirsnīgs paldies visām aģentūrām un lūdzu nododiet šo pateicību arī jūsu darbiniekiem, jo kolēģi kas papildus šīm igadējām sēdēm nodarbojas ar aģentūrām, zina, cik ārkārtīgi vērtīgu ieguldījumu jūs sniedzat mūsu politiskajā darbā, izstrādājot dažādus dokumentus. Un es domāju, ka šī ir laba iespēja pateikt paldies. Daudzi kolēģi šeit tik ļoti labi nepārzina aģentūru darbu. Uh, bet es gribu teikt, ka pati un arī man frakcija ļoti intensīvi nodarbojas ar šiem jautājumiem. Tā informācija, kādu jūs sniedzat, ir ārkārtīgi vērtīga, un, no, un mūsu skatījumā jūs jums uzticētos darbus veicat ļoti labi. Es gribētu uzdot um, jautājums par jaunajiem um, uzdevumiem un kopumā par to, kas ir teikt par Eiropas aģentūrām. Vai tas uh, ietekmē mūsu nodarbinātības aģentūras, vai ir kādi jauni uzdevumi? Uh, saistībā ar tiem jaunajiem uzdevumiem, kāda ir Eiropai. Man ir ļoti daudz jautājumu, taču uzdošu tikai nedaudz. No jūsu teiktā ETF, izglītība un demokratizācija, trešās valstis un dažādi kandidāti. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Šeit ir bezgalīgs darbības Uh, lauks ārkārtīgi steidzami ir jādarbojas, un es domāju, ka jums piešķirtie resursi nav pietiekami lieli, lai aptvertu visus problēmu laukus. Es um, nesen uh, viesojos um, Sedefop Tesalonikos un konstatējām, visi tie, kas tur uh, viesojās, ka Sedefop organizācija mūža izglītībā, apmācībā, bēgļu apmācībā, darba tirgus jautājumos, digitalizācijas jautājumos saskars ar lieliem izaicinājumiem. Atbalstīšu mana kolēģe Kasas kunga jautājumu integrācija, kā bēgļi tiek integrēti darba tirgus, vai jūs varat palīdzēt dalību valstīm ap, teiksim, ar kompetenču apstiprinājumiem. Uh, dažādi apliecinājumi un izglītības dokumenti. Nākamais jautājums. OSHA, kā MVU izmanto to kompetences un pieredzi, aizvien tiek diskutēts par šo ekonomisko izaugsmi, tiek runāts, ka MVU saskars ar plašu administratīvo slogu un vai samazinot to mēs nerīkotos veiksmīgāk. Domāju, ka pilsoņi to arī pozitīvāk uztvertu. Un tagad pēdējais jautājums Eurofond. Darba vietu kvalitāte. Vai esat pievērsušies pēdējo piecu gadu laikā situācijas analīzē? Mēs šodien laikā ļoti intensīvi diskutējam par jautājumu Eiropas Savienība un a, mobilitāte Eiropas Savienības iekšienē un t, a, ar to saistīto sociālo pakalpojumu mobilitāte mobilitātes eh, efekts eh, sociālā ziņā un arī sociālie pakalpojumi. Kādi tie ir? Vai tie atbilst um, diskusijām, kādas pat laban ir aktuāls? Lielas paldies un atvainojos, ka tik ilgi uzstājos. Paldies! Paldies, Antijā Makintāra, mm, EKR nav zālē, Marijana Harkins kundze arī ne, uh, Ronja Kārī, Go, ne, uh, mm, ah, EKR vārdā Renāta Vēbere. Nu, patiesībā vādai vārdā gan, bet nu, paldies priekšstādētāji, paldies arī visiem viesiem. Galkārtīgi, interesanti ieklausīties jūsu sacītajā, bija interesanti iepazīties ar to ko tad īsti dara jūsu aģentūras, kas ir paveikts pēdējos gados, tiešām ir ārkārtīgi interesanti. Man ir viens uh, jautājums, un tad es divi, varbūt viens komentārs, divi jautājumi tāpat drīzāk. Nav šaubu par to, ka sociālā Eiropa ir tāds jēdziens, tāds koncepts, pie kura esam ilgāku laiku jau strādājuši. Bet vienlaikus mums, protams, arī jādomā par Eiropu. Kas tam ir mēģina tikt eh, līdzi globalizētās eh, pasaules eh, konkurentiem? Un šeit ir nepieciešami varbūt īpaši pasākumi. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka mēs atsākam atslēgt no citām valstīm, kādiem žēl izskatās, ka pat labā ne ir virsņēmumu. Un nu, vienlaikus mēs, protams, esam ļoti norūpējušies par to, kas šķiet esam. Nu, patreiz ir tāda modernās pasaules jaunā slimība, proti stress, eh, psihosociālās eh, slimības eh, darbā. Bet patiesībā jau stress izraisa arī tas, ka mēs dzīvojam pasaulē, kas krietni atšķiras no tās pasaules, kurā pirms simts gadiem dzīvoja mūsu senči. Nekāds streiks izrādīs arī tas, ka mēs iestrēgam satiksmē kaut ko pēc dienas darba vai atpakaļ ceļā uz mājām. Tāpat ir ārkārtīgi stresēni arī tas, ka tiem 42%, uz kuriem norādīja Kalehis kungs, kas uzskata, ka viņi nespēja izmantot iemaņas, ko viņi iegūši skolā, ka viņi dodas uz daudz darbu un konstatē, ka viņi iemaņas nav vajadzīgas, ka uh, daļa no dzīves mēs uh, esam, viņi ir iztērējuši nevajadzīgi iemaņu apgūšanai savukārt ir 25%, kas konstatē, ka savā darbvietā viņa kvalifikācija ir varbūt arī par augstu, ka viņiem ir iemaņas, kuras netiek novērtētas. Lūk, līdz ar to man lūk kāds jautājums Svelačiks kundzē viens. Un, proti, jūs veiktajos pētījumus, vai jūs esat ņēmuši vērā arī šos papildus ārējos faktors, ko es pieminēju? Jā, stress darba vietā, nu, manuprāt, tas tāds ļoti šaurs uzstādījums, šaurs skatījums problemātika, vai neesat vērā arī citus faktors? Un vēl kāds jautājums, kurš saistās, kā manā to, ko es sacīju pats, un tas varētu tikt adresēts visiem viesiem. Vai jūs esat veikuši pētījumus, eh, tātad, kas atvērt visus jūsu aģentūras attiecīgi? Un kas palīdzētu gala beigās gūt tādu labāku kopskatu? Jo no jūsu sacītāja saprot, ka katra no jums, tad jūs aģentūras nodarbos ko šauru aspektu pētīšanu, bet kurš tad to visu stājas kopā un kurš gūs pārskatu par, par jūsu veikumu tādu globālu iznākumu. Paldies, Džīna Lamberts, lūdzu. Paldies, nu es pateicos um, aģentūru vadītājiem par sniegtiem pārskatiem par uh, mums nu pat sniegto informāciju. Pirmkārt, man ir komentārs Eirofanda pārstāvim. Liels paldies jums par veikumu apziņot um, aspektu, kas saistās ar apziņas iekšējo darbspēku mobilitāti, un, uh, jo tiešām šādi tādi jūs darba rezultāti tiešām būs ļoti noderīgi, tā, kad strādāsim pie darba mobilitātes uh, tiesību aktu pakotnes, un skatīsim nesenos Eiropadomas secinājumus, dažas tēzes, kas iegurēja tur. Otkārt, uh, Tik uzsver vairāk jautājumu par, par bēgļiem, tā kā varbūt tos atlikuši sāņus, bet vēl pavaicāšu jums par lūko. Par personām, kas ir izkritušas no izglītības sistēmas un kas nav arī darbā, bet pie faktiem nīc nu, ļautiņiem. Zinu, ka Turcijā šāds tās darbs veikts šai sakarā. Nešaubos, ka citi arī to piekot, varbūt kaut ko dara, bet pēc jūsu domām, No situācija ir uzlabojusies pēdējā laikā. Mums izdevies samazināt to personu skaitu, kas atrodas šādā situācijā, ka viņi no, uz, iemaņas, viņu situācija darba tirgu ir uzlabojusies, jo sevišķi paturpināt mēs kolēģis Renālis, nu pats sacīto. Mēs dzirdam, ka darba tirgus, tirgus paliek tāds kā seklāks, ka cilvēki gan iegūst kādas iemaņas, kādas prasmes, bet eh, tad attiecīgi viņiem nav kur tās pielietot. Nu, ko tad šeit vajag darīt šajā sakarā? Vai nebūtu nepieciešams pārvērtēt darbu tirgu vai uzlabot prognozes šajā jomā, lai tiešām šo deficītu kaut kā mazinātu? Pati izbraucienos esmu sastapusi nevienu vien, vien šādu personu, kura ir iesaistīties kādās e, kvalifikācijas celšanas schēmās, kas saka, šie, šis ir no pirmais apmācības pasākums, kurā es te sēžu, bet galā beigās čiks vien senāk. Tā kā, vai arī jums nav šāda uh, Eh, lūk, nojauta, ja, ka mums vajadzētu varbūt vairāk sarboties ar eh, uzņēmējiem, kas pēc tam reāli sarūpē šīs darba vietas. Varbūt, ka viņi būtu aktīvāk jāpiesaist izglītības pasākumiem, jo viņi taču apzinās, kas, viņ, kas viņu uzņēmējiem nepieciešams. Paldies, eh, Martāna kungs, tagad lūdzu. Merci, prezident. Paldies, priekšstādātāja kungs. Gribu teikt paldies direktoriem, aģentūra direktoriem, kas ir ieradušies, lai iepazīstinātu ar viņu darbu. Man nav īpaši jautājumu. Paldies. Tiekungs nav klāt. Uh, Alessandra. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Paldies, paldies jums visiem par šiem elementiem un prezentācijām, kas ir ļoti interesantas. Es gribētu uzsvērt divus jautājumus. Apmācību, jūs runājāt par apmācību, un es gribētu uzsvērt, cik nepieciešams ir attīstīt šo apmācību. Bet īpaši attīstīt um, mācekļu uh, mobilitāti. Mums ir nepieciešamie līdzekļi, mums ir Erasmus Plus programma, kas ir noteikusi kā mērķi uh, veicināt uh, jauno uh, mācekļu iespējas un um, CDFOP pārstāvs par to runāja. Un tāpat arī ir vēl citas iespējas, kuras um, cilvēki, kas mācās, nezina. Mēs runājam par mobilitāti, mēs runājam par problēmām, kādas ir ar uh, um, dzīves vietas atrašanu, um, apmācāmie um, mācekļi ir uh, jaunāki nekā studenti, un um, līdz ar to tas ir arī jautājums par mācekļu uh, statūtu. Vai jūsu uh, pētījumos ir runāts par uh, šiem papildus jautājumiem, un vai ir kādi ceļi, kā uh, rīkoties šajos jautājumos, un vai varat mums par to pastāstīt? Un otrs jautājums, um, jautājums, ko gribu uzdot, tas ir jautājums par kompetencijām esam sapratuši, ka dažādās institūcijās Orofond un CDFOP ietvaros ir pētījumi veikti par perspektīvām. Es ļoti bieži tiekos ar jauniem cilvēkiem tieši konkrētajās dažādās vietās, un tad, kad saku, nodarbojos ar nodarbinātību Eiropas parlamentā, un jautājums ir, kādā tieši jomā būtu izdevīgi iesaistīties un strādāt. Jūs veicat pētījumus, vai jūs varat dot atbildi, kāda būtu šī kompetence, kas ir apzināta šodien un kas būtu vajadzīga rīt? Paldies! Paldies! Elizabete Morēna Šartie kundze, tagad viņai vārds. Paldies, priekšsēdē kungs, atvainojiet, kam bija nedaudz izgājusi. Tikos ar rūpnieku grupu un. Um, tie ir uzņēmuma vadītāji, un viņi ar lielu interesi klausījās tos, kas uzstājās šeit. Uh, paldies jums visiem, un turpināšu uh, turpināt to, ko Sanders kundze teica. Uh, liela problēma, kas ir jāatrisina tagad apmācības ziņā, ir problēma, kā izveidot kompetences, kad būs tu pārnesamas drīzāk tiek runāts par tādām jomām, kurās jāizglīto jaunieši, lai viņi varētu um, rast uh, darbu. Un es uh, gribētu jautāt, vai jūs varētu pastāstīt par šo kompetences bāzes uh, līmeni, kas ir nepieciešams, lai jaunieši varētu uzsākt darbus? Nu, uh, nevis par specifiskām jomām runājot, bet uh, par to, ka, teiksim, kādas īpašas kompetences un spējas ir nepieciešamas, kādas būtu vajadzīgas, lai jaunie cilvēki varētu būt mobili darba vietās. Tā tad sākt strādāt ar tādu pārnesam kompetenci un būt arī mobiliem darba dzīvē. Tā ir tāda ļoti liela problēma, ar kuru mēs saskaramies, ko vajadzētu pārvarēt, proti pamata izglītību nomainīt ar izglītību, kas būtu vērsts uz kompetences uh, uzlabošanu. Un otrs jautājums - tātad kompetences pamats un šīs um, vēl papildus lietas un individuāla apmācība. Tas ir tāds uh, sektors un izglītības veids, uh, kurā ir ļoti, teiksim, tāda uh, sarežģīta situācija. Kā jūs varētu palīdzēt mums? Jo zinām, ka šīs uh, izglītības sistēmas Eiropā uh, izglīto tādas plašas masas, bet nespēja individuāli pievērsties uh, kvalifikācijas iegūšanai, sasniedzot šeit zināmas robežas. Paldies, tagad Danuta Jazoblecka. Pani Przewodniczący, <clears throat> ja również chciałabym się... Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pievienoties kolēģiem, kas teica paldies par jūsu prezentācijām. Tas tiešām darbu mūsu komitejā lielā mērā atvieglo. Man ir jautājums katram no jums. Sedlačekas kundze, jūs minējāt, ka ir ārkārtīgi svarīgi palīdzēt darba ņēmējiem sasniegt pensijas vecumu pie labas veselības un labos apstākļos tad ko uzņēmēji par to domā? Jo mēs jau varam īstenot programmas, bet ja uzņēmēji nav ar mums viensprāts un nesaprot, ka viņiem ir aktīvi tajās jālīdzdarbojas un jāmeklē risinājumi, tad nekādu rezultātu arī nebūs. Šiem cilvēkiem, kam ir pieredze, viņi nereti trūks tomēr veselības, viņi nevar veikt savus darba pienākumus tik ļoti, cik darba devējiem tas varbūt patiktu. Kaleho kungs. Jūs savukārt runājat par apmācības programmām un mūža izglītību. Man ārkārtīgi patīk šī termina, šī doma par šī termina maiņu, respektīvi tādu mūža karjeras attīstību. Mēs viņiem stāstam, jums jāmācās, jāmācās visu mūžu, jāmācās un tā tālāk, tas var būt diezgan demotivējoši. Bet, lai paliktu darba tirgu, protams, attīstība virzības priekš ir vajadzīga visu dzīvi. Vai jūs nodarbojaties arī ar biznesmeņu uzņēmēju apmācību? Jo uzņēmumu pat, nu, nu, labu apstākļu uzņēmumu nodrošināšanā prasa labu, labu, labas zināšanas par darba tirgu, labas zināšanas par darba ņēmējiem. Un es domāju, ka, ja šī vīzija un šī saskaņotība pastāv starp darba devēju un darba ņēmēju, tad visiem būs labāk. Tātad vai jūs piedāvājat šādu veidu apmācību darba devējiem? Serbans kundze, jūsu prezentācija šķiet, nu, manai sirdī bija vis tā tuvākā, jūs runājāt par uzņēmē darbības mācīšanu, es domāju, ka nabadzības apkarošanā un bezdarba apkarošanā tikai ar šādiem līdzekļiem var kaut ko panākt mums jau jauniešiem ir jāmāc uzņēmē darbību, un tāpēc gribu jums vajadzēt, vai jūs esat eh, iesaistīsies darbā par skolu programmu izmaiņām, tā lai jauniešiem tiek mācīts uzņēmē darbību jau skolas solā, lai viņi nevis tikai iemācās, kā pieteikties uz darbu, bet lai viņi zinātu, kā, piemēram, izveidot uzņēmumu, kā to nodibināt, kā to pēc tam atbildīgi vadīt. Un Mendes Valdes kungs, jums gribēju vaicāt, lūko, vai jūs esat analizējuši darba devēju vajadzības, kāda instrumenta viņiem vajadzīgi, lai attīstītu uzņēmums, lai radītu jaunas darba vietas? Mēs šodien dzirdējām, ka MVU ar katru brīdi rada arvien mazāk darba vietu, nu kaut kāds iemesls taču tam ir, varbūt viņiem ir vajadzīgi kaut kādi instrumenti, varbūt neesam par to informēti, varbūt šādas informācijas mūsu rīzībā nav, bet, nu, katrā ziņā kopīgam spēkiem jārod risinājumi. Paldies, saka priekšādātājs Mihēlis Jobrava. Jā, bych také chtěla poděkovat prezentācijas. Paldies, saka Šoidrovs kundze. Es arī gribu teikt paldies mūsu viesiem par prezentāciju, par paveikto darbu. Man pašai ir pieredze darbā pie ziņojumiem, ko sagatavo, kas, kas tiek sagatavot saistībā ar CDFOP. Esmu pārliecināta, ka jūsu veiktie pētījumi ir ļoti liederīgi mūsu lēmumu pieņemšanas procesā, īpaši izglītības un darba tirgus politikas jomā. Liels paldies par to! nesen ap, nu, nu, pat apskatīju arī jūsu darba programmu šim gadam. Jūs ierosināt zināmus pasākumus, sakāt, ka būs arī publikācijas, bet man kaut kā šeit pietrūkst. Un man pietrūkst jūsu ilgtermiņa pieredzes izmantošanas izpausmes. 40 gadu jūs jau pastāvat. Uh, Es domāju, ka jums taču ir arī kaut kāda ilgtermiņa, visaptveroši pārskati, tādi apskates. Nu tad, kā direktors, ko jūs varētu teikt, kuri no jūsu pētījumiem varbūt ir tāda visplašāko perspektīvu, ja varbūt grasties šādu, nu, tālajošu pētījumu uzsākt? Mans nākamais jautājums ir Sērbans kundzei. Es zinu, ka pagājušajā gadā mums bija debates par iespēju, piemēram, kontaktēties ar Ukraini, jums bija vairāki projekti padomā attiecībā uz stažēšanās vietām Ukrainā. Un esmu gan simtprocentīgi pārliecināta, bet man šķiet, ka toreiz jūs runājāt par to, eh, vai jūs šos projektus arī īstenojāt, vai vismaz kādu no tiem. Paldies, saka priekšādātājs, nākamā runātāja. Divas minūtes. Eh, muchas gracias, presidente. Eh, nākamā. Labas kungs, paldies, paldies, priekšādātāja kungs. Un paldies, paldies runātājiem. Tas bija tiešām ļoti liederīgi. It īpaši arī šeit parlamentā strādājot, tas ir noderīgi. Kāds elements, par kuru netika runāts, bet ar ko darba tirgus ir cieši saistīts, ir jautājums par ienākumu sadalījumu. Ir lielas atšķirības, ienākumu sadalījumā ir netaisnīgs sadalījums, ir arī ļoti skaidri redzams samazinājums pēdējo gadu laikā skaidri redzēt, ka strādāšana um, aizvien mazāk uh, līdzekļu uh, dod un uh, pēc krīzes esam dažādas secinājumus izdarījusi. Izdarījuši ir gan politiskas, gan arī morāls dabas analīzes veikts. Mm, jāsaka, ka saskaramies ar ekonomiskām problēmām patēriņš tiek samazināts un uh, visu to jāskat arī ievērojot demogrāfisko attīstību. Paldies. Nākamā runātāja Edita Bauer. It's really a privilege. Edita Bauer, godātie kolēģi cik ārkārtīgi jauki, ka var atkal piedalīties šādās visai pazīstamās diskusijās par aģentūrām. Klausoties jūsos, atminējos savas izjūtas kas man radās darbā ar aģentūrā, kad saņemam informāciju par to, ka mēs varam būt priecīgi par to, ka strādājam ar tik izglītotām labām aģentūrām atšķirībā varbūt no daudzām citām komitejām. Nu, varbūt gribētu paustāt nedaudz citādāku viedokli. Šobrīd darbojos ETF, kā Eiropas parlamenta pārstāvis, respektīvi Eiropas um, apmācības fondā. Nu, gribu tiešām nu, teikt paldies jums par paveikto darbu ETS, gan jāsaka nedaudz atšķirīgi no pārējām aģentūrām. Šī, šīs aģentūras saikne ar komiteju varbūt nav tik cieša, nav tik eh, tieša, kā varētu šķist. Kā tas, piemēram, ar Dublinas fondu vai CEDEFOP. Es gribētu tomēr paust vēlmu pēc saskaņotākas politikas, koordinētākas politikas, jo ETF kā varam skaidri saprast, varētu strādāt kā tāds spēcīgs attīstības politikas instruments arī. Un es domāju, ka jums vajadzētu sadarboties ne tikai ar nodarbinātības komiteju, bet arī ar citām, jo citādi šī dimensija iet zudumā. Kā teica man kolēģi Jazlaviecka, uzņēmē darbības izglītība, jeb apmācība trūks tieši jaunajās dalību valstīs. Man ir tāda sajūta, ka pieredze, kas tiek gūta ETS, varētu tikt labāk novadīta, lai tā nonāktu līdz izglītības politiku jomai arī Eiropas Savienības ietvaros dalību valstīs. Vairāk katrā ziņā nekā tas ir šobrīd. Nu, ja nu kādu vēlmu vēl gribētu plaukt, tad m, mm, paust, tad lūk šādu. Vajadzētu labāk koordinēt jūsu darbu ar attīstības politiku, jūs jau minējāt. Tā varētu kalpot tiešām kā tāds spēcīgs instruments attiecībā uz migrāciju, uz attīstības politiku. Un man ir tāda sajūta, ka mēs pagaidām šo pieredzi vēl nepietiekami novedām, nepietiekami ieguldām. Uh, šai politikas jomā dalību valstu teritorijās. Paldies! Liels paldies! Nu, pēdējais izteikšos es. Mm. Mēģināšu izteikties varbūt īsāk, ņemot vērā to, ko, eh, kas tiek paustrī par citām komitejām. Un dzirdot par to, ka viņam tom jāsamazina budžets, rodas jautājums, vai tas ir labi vai nē. Nu, man personīgi nešķiet, ka tas ir labi, bet, nu, tā un tas ir, tā objektīvi tagad viņš ir. Uh, Un no politiskā viedokļa raugoties, protams, mēs eh, varam viens apteikt, ka tad nepieciešams ciešāks tā darbības starp aģentūrām, lai būtu enerģija efekts un, un tādējādi kaut ko varētu ietaupīt. Un tāpat arī, lai saglabātu produktivitāti šajos apstākļos, varbūt pat, lai to vairot. Tas attiec uz visām aģentūrām. Mēs no lielākiem savienības izaicinājumiem pat labam ir digitālās uh, uh, Industrializācijas jautājums tā saucāja industrializācija 4.0, industriālā revolūcija, kā to reizēm sauc. Pēc kādu laiku uzdevu šajā sakarā jautājumu kādam no komisāriem. Viņš sacīja, ka tehniskais progress nozīmē aizvien um, tātad, um, lielāku darba vietu radīšanu. Viņš bija diezgan atturīgs, viņš nespēja tātad um, pavēstīt par kādiem pētījumiem, tādēļ uzskatīja, ka draudz vesela katastrofa. Nu, Valdis kungs, ko Eirofons var šai ziņā sniegt, kādas argumentus jūs eh, sniegtu par labu tam, ka šeit ir liels potenciāls šajā komitejā. Runāju par šo rūpniecību 4.0. Eh, runa par to, ka tagad, pateicoties šai jaunajai, jaunajiem konceptām, varētu um, veidoties ekonomika, kurā strādā nepārtraukti 24 stundas dienā un tam, ko esam cilvēkiem, tas jau es vajadzētu lūk Kristē. Un Džeimsam Kaleham, vispēc vēl vēlos vaicāt, mēs bijām um, pagājušajā nedēļā kopā Turingenē, kur šis Grieķijas izglītības projekts tiks stādīts priekšā, un pieredze, kas ir Grieķiem, bet arī citās vietās, citur citētā ir tiek uh, vērota, ka skolas reizēm atrodas uh, desmitiem kilometru attālumā no, teiksim, uzņēmumiem, no rūpnīcām un tā tālāk. Un kādu praktisku palīdzību jūs tad varētu sniegt šajā jomā, lai arodu izglītību un tiem, kas tur mācās, uzlabotos? Un Madlēnas kundze jautājums lūkāts, projekts eh, citās valstīs ārpus Eiropas, es domāju, ka tā ir kaut kas svarīgi, bet neko nedzirdēju par tādu jautājumu, kā sociāla partneru iesaistīšana attiecīgās valstīs. Ja, ja tāda, protams, ir un ja, ja tas notiek. Nu, lūk, tāda man jautājuma. Lūk, ja tulkums piešķir savu kādus 5 papildus minūtes, jums būs arī vairāk laika atbildēm. Bija vesela kaudz jautājumu. Nu, sāksim ar Sedlāčeks kundzi. Sākšu ar pirmā jautājumu, saka Sedlāčeks kundze. Sambruks kundze vaicāja, labprāt, es atbildēšu tad arī vāciski. Man nu, tā, kad mazie un vismazākie uzņēmumi, kā ir, kāda ir situācija ar uh, mazo un vismazāko uzņēmuma atbalstu, ko aģentūra var izdarīt. Mums ir divas lielas iespējas. Nu, pirmā iespēja ir tiešsaistes novērtējumi instruments, tas atbalsta mazos un vismazākos uzņēmums, izvērtējot darba vietas. Un tas ir tāds pamatpasākums. Mēs to redzam, un pētījums to arī ir parādījis, ka pēdējo gadu laikā šis instruments uh, tiek uh, daudzkārt pieņemts daudzos sektoros. Lietotāju daudzums pieaug, un tas ir uh, paraugs uh, tam, kā mēs aģentūras uh, varam tieši sadarboties ar uzņēmumiem darba aizsardzības stratēģijā Tas ir minēts arī nacionālā līmenī, kā es uzsvēru, tas ir pareizais ceļš. Tāpat arī informējot mazos un vismazākos uzņēmumus arī mūsu darba aktivitātēs tiek iekļauti mazie un mikro uzņēmumi un diezgan veiksmīgi strādājam. Tad nākamais jautājums. Par stresa līmeni darba vietās, kas aizvien turpina pieaugt, un arī par tādu aspektu, ko ārējie stresa faktori, kas nav saistīti tiešā veidā darba vietas, nu jā, mēs esam pārliecinājušies par to, ka savas kampaņas gaitā tādā esam pārliecinājušies par to gan dalībvalstīs, gan uzņēmumu līmenī, kā ārš, protams, pastāv tāds, kā, teiksim, psihosociālo faktoru komplekts. Te ir runa par stresa apstākļiem, kurus izraisa eh, darbs un darba vieta, gan arī tādiem, kas nāk ārpus darba, no ārpus darba vietas. Mēs gan vairāk koncentrējamies uz kompāniju uzņēmēju atbildību, lai tiesnēs palīdzīgu roku darba ņēmējiem, darbiniekiem, lai tiktu galā ar stresu un eh, lai izstrādātu konkrētus pasākumus, kur mērķis ir eh, palīdzēt darbiniekiem mazināt stresu. Ne, protams, eh, stresa mazināšana vai, vai pārvaldība kompānijas līmenī, nu, citu mēs neko nevaram darīt. Tāpat arī veselīga darba vietu attīstība, tā attīstība mūsu ietībā, ka mēs varam vairāk koncentrēties uz individuālām darbinieku vajadzībām un tādējādi sniegt arī tādu kā ārēju palīdzību cilvēkiem, kuriem varbūt ir kāda problēma privātajā dzīvē, piemēram, bērniem vai no nu ar ko tas arī nebūtu. Lūk, tā kā tiešām visvairāk eh, koncentrējamies uz uzņēmēju līmeni, protams. Jo redzam, ka turistašu līmenis aizvien turpina paaugstināties, vismaz par to mums tiek ziņots. Bet darba devējs ar dažādu instrumentu palīdzību dod arī iespēju saviem darbiniekiem uztaustīt eh, paņēmienus kārtīgi galā ar stresu, kas, eh, kur izraisa apstākļi ārpus. Uh, darba vietas. Tad vēl kāds pieminēja, ka, lūk, um, neeksploatē aģentūras, uh, veicina dažādas pētījumus, veicina dažādas pasākumus, kur ir vērsta vairāk mazāk vienā visienā, proti par uh, darba, darba vietu apstākļiem, darba tirgus apstākļiem, bet mēs, EOSHA, ko tad, ko tad mēs? Mēs darbojam kopā ar Eirofondu, bet arī ten ar uh, CDFOP Un, un šī jaunā kampaņa par novecojušos darba spēku nu, nav gluži viens un tas pats. Mēs papildinām viens otru darbu, proti mēs izmantosim Sadefop un Eirofonta veikumu, gatavojot arī savu publikāciju. Gatavojot šo publikāciju, tiešām izmantosim dažādas pētījumus, ko veikuši ir citas aģentūras par eh, darba, darba vietām tā tālāk. Tālāk veselīga novecošanās. Tas ir svarīgi. Ne visi uzņēmēji pietiekami agri to ir sapratuši. Ja mēs vēlamies, lai darbinieki darba tirgu būtu saglabāt labu veselību un līdz ar to spēks palikt darba tirgu līdz pat pensijai, nu tad mums ir krietni vairāk jāpiestrādā pie tā, lai uzlabotu darba veselības drošības apstākļus daudzās darba vietās. Kā es jau pieņemu, ir projekts, kas ilgs divus gadus kas ilgatības gadus, tātad, kas bija vērsts uz vecāku gadagājumu darbinieku vajadzību apzināšanu, tas uzrādīja to, ka dažādos līmeņos ir nepieciešami dažādi pasākumi. Ir jāpiestrādā par pasākumiem politiskā līmenī, kur ir nepieciešama attiecīga stratēģija, un, kur ir nepieciešami līdzakļi pētījumiem šajā jomā, lai situācija tiešām uzlabotos, lai tiktu izstrādāt noteikti stratēģija un kādas palīdzības asistents schēmas vai uzņēmumi, bet tikpat labi jāstrādā arī uzņēmumu kompāniju līmenī Uzņēmumiem jānāk klajā ar konkrētiem pasākumiem un vairāk jāpiestrādā pie tā, lai darba drošības un veselības aspekts tiktu vairāk ievērot darba vietās. Šis pētījums pabeigsies diezgan drīz patiesībā. Un esam izanalizējuši Eiropā četras tādas valstu kategorijas, jeb grupas, kur redzam, ka ir atšķirīga attieksme pret šo te problēmu, pret darba spēku novecošanos. Šajā grupā, kur, kur vislabākās vielas ir dalība valstīm, ir tās ir savlaicīgi sākušas tā pie attiecīgas stratēģijas, pie attiecīgiem pasākumiem. Nu, atvainojos, saka runātāja, no, nu, problēma ar balsu, laikam būs uzciņāja, pēc varbūt kolēģis varētu pārņemt stāfeti. Jā, paldies, paldies par jūsu komentāriem. Nu, bija ļoti. Ļoti rosinoši redzēt, ka jūs mūsu savā ziņā priekšniecību sagaidat mums, pakļautiem aģentūrām, nu kas tad tieši darbs vai kaut jāpiesana? For... Jūsu viedoklis mums jākārtīgi svarīgs. Lai mūsu darbprogrammas pirms 20 gadam arī iet pareizajā virzienā, šiek tā arī ir. Jūsu komentārs priekšstādā, ko jūs, ko jūs izdarījāt pirms pāris minūtēm, jūs komentārs par uh, budžeta samazināšanu. Nu, atcerēsimies, ka visas aģentūras ir nu, vienā kuģītā sacīt. Palabojiet man, ja kļūdos, bet eh, kopā mēs patērējam tik mazāk kā 2% no visa Eiropas Savienības budžeta. Tā kā lūdzot piešķirums papildus finansējumu, tas nebūtu nav nepamatoti. Ja ņemsiet vērā lūk šo jautājumu klāstu, uz ko vērstāt mūsu uzmanību, un, protams, ka mums ir nepieciešami papildus līdzekļi. Runājot par eh, māceklības schēmām, par uh, stažieru schēmām, daudz ko šīs schēmas darbojas sekmīgi. Ir patīkami redzēt, ka sociālai partneri, partneri sadarbojas šajā jautājumā, proti, no kur, kur tad apmācībai un darba tirgum jānekopā. Nav tā Lietuvā, Itālijā, Slovenijā un arī Grieķijā jau sevišķi šīs institūcijas ir bijušas sekmīgas, to es tās jau atzīmēju. Runājot par profesionālu izglītību un darbu tirgu ļoti bieži attālums starp tātad šīm abām lietām ir ļoti liels un tāpēc nepieciešams tuvināt ap šos sektorus, tā sacīt, ceļot tilts. Runājot par bēgļu situācijām, pētījumiem. Pērn eh, izveidojām atsevišķu darba grupu mūsu aģentūrā, lai apzinātu situāciju, kur vēlamies būt 17. gadā, izstrādāt tādu kā ceļa karti ar konkrētiem pasākumiem, rīcības plānu, kā palīdzēt dalību valstīm. Šajā sarežģītajā jautājumā, tad, tad kā palīdzēt dalību valstīm nodrošināt, ka bēgļi iekļūst darba tirku. Būtu svarīgi atcerēties, ka pagājušā gada decembrī Mēs paši radām klajā vadlīnijas par to, kā validēt formālo un neformālo izglītību. Un šeit runa par bēgļu profilēšanu. Un, un tas ir kā tiek svarīgs pasākums. Jāapsinās, kas tad īsti ir šie bēgļi, kādas ir viņu rīcībā esošās iemaņas un prasmes, un tad to, kā viņas var integrēt darba tirgu, kādas papildus iemaņas viņiem būtu nepieciešams. Protams, sarakstā augškalā būtu valodas zināšanas, būtu arī uh, attiecīgas eh, uzvedības un netiks normas, eh, tāpat IKT un tā tālāk. Bet ir ļoti daudz dažādu jautājumu, kas vēl nav pietiekami apzināti. Protams, kādas tad ir reālās bēgļu vajadzības, lai te, te varētu aktīvāk integrēties ar tirgu. Tālāk ir viena no mūsu prioritātēm. Mēs zinām, ka ir instrumenti, ar kuru palīdzību profilēt šos bēgļus Viedrijā un Vācijā. Mēs eh, plānojam tikšanās ar šo valstu pārstāvjiem, lai apzinātu papildus iespējas. Eiropas uh, līmenī pastāv zinām instrumenti, Eiropās iniciatīva, Eiropas saimnības uh, iemaņu panorāma, skills panorāma, kuru uh, aktivizējām tā, nu, cits, lai dažādas vadlīnijas no tālāk, kurām nebūtu jāiegūst biblioteku plauktos, kurām, kuras nedrīkstētu ignorēt, bet kuras būtu jāizmanto praksē. Vai pastāv kāds sinerģijas efekts starp aģentūru veikumiem? Nu, jūs informācijai pavērstīšu, ka mums savā starpā notiek šie sasapējās pēc apmaiņas semināri, te pētījums par kompānijām, piemēram, Kristi atsaucās kā citu, ko organizējam kopējiem spēkiem, tā kā, jā, vismaz divreiz gadā kopā tiekamies, slēgam galvas kopā un apspriežam uz darba programmas. Mums kop, tātad kopējas darba programmas sāka posmē no 70 līdz 20 gadām un tiešām vērotu šo sinerģijas efektu. Tad jautājums par vajadzībām. 12% eh, vecumā no 15 līdz 24 gadiem un 16% vecumā no 18 līdz 24 gadiem īsti nevar atrast vietu darba tirgu. Un šeit kā, kā salāgotās atsīt, uh, eh, sinhronizēt šo personu vajadzības ar iespējām, tas ir jautājums šeit ar CDF kopā strādājam. Pērn sākām projektu, kas saucās Learning Cultures and Organizations, tad mācību kultūras darba organizācijas, skatāmies, ka, kas tad. Uh, Kāda ir situācija kompānijās, kas investē mācību procesos, kā, kāda viņu sekmes stāsta un kā tos varētu pārnest citām kompānijām? Par eh, stažierskajām vai māceklībām konkrēti. Veidojam tādu kā mobilitātes resolucīvo rādītāju. Tas nav, netiek veidots tādēļ, lai valsts ierindo tādā kā rangu tabulā, lai veidot tādu kā sacensību eh, starp dalību valstīm, bet drīzāk, lai palīdzētu dalību valstīm sarapēt kvalitatīvāk arot izglītību, kas dot iespēju gan skolēniem, gan arī skolotājiem nepieciešamības gadījumā būt mobīliem un pārstāties citviet. Un par iemaņām kādu padomu pēc sniedzam jauniešiem, un šo tēmu uzdev kāds no deputātiem, uzsveram, ka valodas jāapgūst, matemātiskās iemaņas jāapgūst, IKT iemaņas, uzņēmē darbības iemaņas, un, kas mums jāsaka, tie ārkārtīgi svarīgi, un kas ir pārnesoši, tad, tad, tad pārnesams iemaņas ir, kas sastāvs ar, ar uzvedību, ar, ar, ar kultūru Mēs neesam tie, kas eh, norisinā apmācību cilvēkiem, bet esam vairāk un vairāk uzņēmēji vērš eh, mūsu organizācijā CDFO nekā līdz šim. Esam pieejami privātu sektoram, vēlamies vien no viņiem mācīties. Jūs zināt, ka tieši privāts sektors rada visvairāk darba vietu. Un tāpēc tas ir jāiekļauj mūsu politikas ciklā, ja domājot par jaunu darba vietu radīšanu dažādu pētījumu, ko esam veikuši gadu gaitā, nu varētu minēt divas eh, Kopenhāgenes procesa kas tika uzsākts 2002. gadā, kas pastāvīgi turpinās. Tas tāds mums pastāvīgs projekts. Tas bija, eh, tātad tagad tas pārāds tādā Rīgas procesā, Rīgas tātad, eh, konferences notika un tā. Un nu, izstrādājam dažādas instrumentus, kas ir būtiski mūsu darba aspekti. Un tieši no tiem būs atkarīgs tas, vai mobilitāte savienībā strādās vai nē. Nu, šķiet, ka vairāk vai mazāk ar to arī būšu atbildējis visiem uz tādiem jautājumiem. Paldies jums par komentāriem. Paldies tev. Paldies Čēmsam Kaleham. Lūkšu tulkus vēl pāris uh, minūtes strādāt. Uh, divas atbildes un vēl pāris noslēdzošās uh, atbildes. Liels paldies, liels paldies arī par visiem jautājumiem, ko dzirdējām un kas attiecīgi dod mums tālāk vielu pārdomām. Sākšu ar demokratizācijas lietu. Un, protams, ka te gribu pateikties mūsu darbiniekiem, bez darbiniekiem nekas nebūtu bijis iespējams, un šoreiz ar jūsu atļauju man te ir līdz arī darbinieku komitejas pārstāvji, es domāju, nav tikai uh, Ehm, nu, nav, nav pareizi, ja darbinieki netiek eh, šeit novērtēti. Kad runājam par pārvaldību arodu apmācības jomā, tad, ja šādas pārvaldības nav un netiek nodrošināta vispārēji iekļaujoša un līdzdarbības eh, pieeja, un es runāju gan par privāto sektāru, gan par pašvaldībām, gan par visu veidu citiem partneriem, un ja šīs puses uh, ne, nu, nekādu nesazinās savā starpā, tikai nobildēs un viss, un nu, tad viņi nevar būt viens otram uzticamu partneru. Un ETF darbs ir šos visus cilvēkus savest kopā un ļaut viņiem kļūt par uzticamiem partneriem. Mēs šobrīd novērojam, ka ir tāda, nu, labāka attīstības tendence. Tādā ziņā, ka notiek demokratizācija. Uh, arī no darba devēja līdzdarbības puses, bet šeit ir vajadzīgs atbalsts arī no dalībvalstīm, ja runājam par darbu ar arotbiedrībām eh, saistībā lūk ar arodu apmācību. Eh, mūsu partnervalstīs tas vēl nav tik attīstīts variants, un tas attiec arī uz es, kandidātu valstīm. Es turklāt gribu teikt, ka saistībā ar uzņēmējdarbību kā mācību priekšmetu mēs uzskatām, ka tā ir viena no mūsu galvenajām kompetencēm, un kopumā, jā, strādājam pie tā, lai šī lieta tiktu iekļauta mācības skolu programmās. Man jāsaka, ka, piemēram, Dienvidu vidusjūras reģionā, Libānā arī viņi pie tā šobrīd strādā. Tas būtiski ir tāds, kā viņu gēnos jau šī uzņēmē darbība. Tā tas ir arī Jordānijā, Tunisijā, Marokā. Bet mēs neskatāmies tikai un vienīgi uz galvenajām kompetencēm šais skolu programmās, bet mēs apmācām arī skolotājs, jo nepietiek jau ar to, ka tas tiek iekļauts skolu programmā, ir vajadzīgi, lai būtu arī spējīgi skolotāji pasniedzēji ar atbildīgu attieksmi, ar mm, riski izvērtēšanas iespējām tam līdzīgi. Turklāt ir vēl viens darbs, tātad darba elements, ko veic apstrādājumi ar jauniem uzņēmējiem un sievietēm uzņēmējiem. Eiropā mēs uzskatām, ka sieviešu līdzdarbība šai jomā ir dabiska, bet tā tas nav. Tikai 50 gadi pagājuši kopš eh, tā tas ir mm, noticis, un tāpēc šajās valstīs mēs runājam par sieviešu līdzdalību uzņēmē darbībā, un te jāsaka vēl ļoti daudz, kas darāms lielākoties mēs eh, tieši šim jautājumam pievērsīsimies tuvākajā nākotnē. Kad runājam par vajadzībām, tad ETF gadījumā uh, un te gribu runāt Lamberts kundze, pateikties Lamberts kundze par jautājumu, tad tieši šai, katā, šai ziņā tas ir ļoti svarīgi, jo, ja jums šķiet, ka 2,8 miljoni jauniešu Sīrijā kas nesaņem izglītību, nesaņem apmācību, kuriem nav darba un kuriem ir ļoti ierobežātas nākotnes izredzes, eh, tur šobrīd ir, un ja ņemam vērā, ka Sīrija ir viena no mūsu projektu valstīm, tad, ja mēs skatāmies uz šiem skaitļiem, tad jāsaka, ka ETF strādā ar to visu. Un tie taču tik viegli saprast, ka šāda veida ļaužu masa bez izglītības, bez darba var ļoti vienkārši tikt radikalizēt, un tāpēc mums ir jāstrādā pie tā, ir jādara viss iespējamais, lai radītu šiem jauniešiem izredzes, nākotnes iespējas, Un atsevišķās valstīs mēs to tiešām arī jau daram kopā ar ANO aģentūrām. Es tagad nespriedīšu konkrētāk par to, bet mēs pamatojamies uz to ļoti labo pieredzi, kas ir darbā ar palestīnas bēgļiem, un es domāju, tas ir svarīgi. Jūs ļoti labi zināt, ka bēgļi, protams, ir arī ETF partnervalstīs. Nu, Libāna, Jordānija, Turcija, un mums ļoti daudz darba veicams šajās valstīs, un tas ir svarīgi. Gribu teikt paldies arī par jautājumu par Ukrainu, un tiešām cik jauka, ka jūs atcerējāties šo lietu no pagājušā gada, jā. Mēs beidzām eksantu ietekmes novērtējumu attiecībā uz skolu tīklu optimizēšanu esam, eh, nu, bijuši tiešām ļoti patīkami pārsteigti, ka Ukraina, un es runāju par visiem Ukrainas reģioniem, eh, visi reģioni strādā pie tā, lai pielāgotu prasmes un izglītības darba tirgus vajadzībām. Esmu jūsu rīcībā, uz, par katrs nemaz te tagad nerunāju, es domāju, ka jūs mums palīdzēsiet ar to visu, eh, nu, ar budžeta samazināšanu es nerunāju, es domāju, ka jūs palīdzēsiet to mums visu atjaunot. Paldies. Nākamais, Mendes Valdes kungs. Paldies. Gribu atbildēt uz jūsu pēdējo komentāru par digitālajām pārmaiņām. Mūsu darbam mm, ejot uz priekšu, protams, ir kaut kādas lietas, kas ir pierādījušās, citas atkal, kuras ir bijušas kļūmīgas. Un līdz ar to jautājums ir visai leģitīms. Mums ir uzraudzības struktūra pārmaiņas notikušas, un daļa no izskaidrojuma par šo, nu, tādu vidēju, šo vidēju darba vietu pazušanu ir saistīta ar to, ka vairāk darba vietu ir abos šīs as galējos punktos. Tas ir saistīts arī ar to, ka ir atsevišķas tādas rutīnas darbības saistātā ar automātiku, digitalām tehnoloģijām Bet tas, protams, nav saistīts tikai ar rutīnas eh, darbu, kas veicams, bet ar visu, kas saistīts ar paredzamību, projicēšanu. Tātad potenciāls pastāv. Ietekmes apjoms vēl nav zināms. Mēs zinām, ka ietekme izpaudīsies ne tikai tā, ka mainīsies pieejamais darbs, bet arī mainīsies, nu, darba raksturs, veicamā darba īpatnības. Uh, laiks, ko pavadām darbā, darba vietas apstākļi, attiecības ar darba devēju, vai tas būs, teiksim, viss darbs, vai tikai kaut kāds atsevišķs nianses viena procesa ietvaros. To savukārt sasaistīšu ar jautājumu par to, kas tad ir vajadzīgs, ko varam prognozēt nākotnē. Mēs tiešām nezinām. Un e, nodarbināmība ir tā atbalsta, bet kas tad ir nodarbināmība? Tā ir kapacitāte mācīties, pastāvīgi pielāgoties, ir vajadzīgs kaut kādas pamatprasmes, tātad problēma risināšanā, un tas parasti nav saistīts ar konkrēti vienu vai otru tehnisku raksturu e, prasību vai vidi. Steinbruks kundzes jautājums par darbvietu kvalitāti. Jā, veicam uzraudzību arī attiecībā uz darbvietu kvalitāti un attīstību darba apstākļos pēdējos 25 gados. Un, ja skatāmies uz šīm pārmaiņām, nu tad uh, iegūstam varbūt pat pavisam citu ainu, jo rezultāti ir visai stabili tomēr. Dramatisku pārmaiņu nav bijis šai laikā. Ir kaut kādas lietas, kas uzlabās, citas atkal mm, gluži otrādi, nē, rada vairāk bažu. un daļai tas ir saistīts ar esošo darba vietu struktūru, bet nu aina, ko gūstam, ir tāda, ka Eiropā vairāk darba ņēmēji, kas ir motivēti, kas saņem atbalstu no kolēģiem, kas ir apmierināti ar darba laiku, ar darba apstākļiem, vairāk sieviešu tādās vadošās pozīcijās, bet tāpat laikā ir arī eh, nu, tādas negatīvas iezīmes un kā, piemēram, pakļautība atsevišķiem riskiem, sociālā, mm, sociālajie aspekti var ļoti ietekmēt mm, šo lietu pieaugošā darba intensitāte, kam nevienmēr nāk līdzi arī autonomijas paplašināšanās mm, darba stundu pagarināšanās, tā ir augstāka sievietēm, nekā, mm, salīdzinoši ar vīriešiem, nu, neieskaitām ne tikai dar to laiku, par ko tiek maksāts, bet arī papildus pienākums, un par to mēs arī publicējam informāciju. Kas attiecas uz kolēģu pieminēto par vajadzībām un prasmēm. svarīgi nošķirt tās dažādās grupas, vajadzību grupas, kas pastāv. Dažas no tām rada vairāku problēmu kā citas. Šogad strādāsim, piemēram, pie ilgtermiņa e, jauniešu bezdarba. Bet, protams, ka jādomā arī par tiem, kas, piemēram, lūk, nejūtas motivēti, nevēlas darbu turpināt. Un jāsaka, pozitīvi pasākumi nevienmēr ir vainagojas panākumiem. Nu, mēs skatījāmies uz revizijas palātas rekomendācijām, skatījāmies uz revizijas rezultātiem nacionālā līmenī, uz šo jauniešu garantijas schēmu. Tik arī e, nu, minēts jau, cik ļoti svarīgi mums ir darbinieki, mums ir vajadzīgs šis darbinieks skaits, kas tad veikt var attiecīgās analīzes. Tālāk šīs neatbilstības mobilitātes jomā 40% Um, darba devēja saka, ka viņi nevar atrast vajadzīgās kvalifikācijas darbiniekus pat tur, kur ir ļoti augsts bezdarba līmenis. Nu, daļa var atrasināt ar mobilitāti, bet vai mēs vēlamies veicināt mobilitāti, ja mēs vēlamies apturēt mobilitāti? Kā tad, par ko tad ir šobrīd tās debatas? Atsevišķos pētījumos redzam, ka nav pietiekam daudz atbalsta pasākumu pat, pār, pat mobilitātei dalībvalsts ietveros starp reģioniem. Un tad, vai tas ir iegūms vai zaudējums? pārsvarā tiek teikts, ka vairāk ir iegūstams nekā zaudējums ar mobilitāti. Un par darba devējiem vēl runājot, tas pēdējais elements e, uzņēmumu pārskatā tiek konstatēts, ka darbinieku līdzdalība uzņēmumu vadībā un procesos ir palielinājušies, ir ārkārtīgi svarīgi. Nu, sniegt informāciju par uzņēmumiem, e, ļaut tiem strādāt e, labāk. Ieņēmums sadale Lopes kungam atbildēšu, atbildīšu spāniski. Nu, tā tad par sadalījumu o, ieņēmumos. Šogad o, mēs o, izstrādājam vēl vienu projektu par algu un ienākumu sadalījumu. Ir nevienlīdzība Eiropā vērojama. Tā nav lielāka nekā ASV, taču jāraugās arī uz tendenci, kāda bija situācija pirms krīzes un pēc krīzes, un kā šī nevienlīdzība atsevišķos gadījumos ir padziļinājusies. Nu, es varētu vēl stundām stāstīt, bet nu man nav vairāk vienkārši laika. Mēs varētu arī stundām ilgi vēl jūs klausīties. Nu, tā tad es gribētu teikt, jūsu darbs ir ārkārtīgi nozīmīgs mūsu skatījumā Un tas ne tikai šajā uh, komitejā, lai ievērotu Edīts Valers teikto, man tas nav vēlreiz jāuzsver. Es gribētu uh, jūs uh, lūgt uh, arī visiem tiem, kas strādā jūsu aģentūrās, nodot sirsnīgas sveiciens un pateicību par uh, darbu. Uh, Sabiedrības izaicinājums paliek aizvien lielāks, un arī politiskā atbildība kļūs aizvien lielāka, un ne tikai jautājums par rūpniecību 4.0, kā mēs tagad konstatējam. Līdz ar to mums būs jākoncentrē mūsu uzmanība uz jūsu darba spējām, lai to uzturētu, varbūt pat paplašinātu. Mūsu aģentūras mums ir ārkārtīgi nozīmīgas. Un, ja saku mūsu aģentūras, gribu skaidri teikt, nemaz nevaram tās privatizēt, ja ir iespējas citās komitejās sadarboties, lai piedalītos jūsu darbā un pārnest jūs darbus citām parlamentu jomām. Šeit esam radoši kopā ar mūsu sekretariātu, tādēļ paldies, paldies par jūsu darbu. Redzēsimies drīz atkal. Paldies visiem tiem, kas piedalījās diskusijā. Tūkiem liels paldies par papildus darbu un mēs tiksimies 16. un 17. martā šogad. Lai jums veiksmīga nedēļa. Paldies! Hmm?